Good morning. Labrīt. Please take a seat. Lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varam sākt. Sāksim ar darba kārtības pieņemšanu. Ja iebildumu nav, tad uzskatām darba kārtību par pieņemtu. Pārējiem pa priekšsarētāju paziņojumiem. Pirmais attiecas uz darba grupām. Uh, par finanšu palīdzības darba grupu. Tik panākt vienošanās prasīt atļauju darba grupas izveidi ar 18 ekon locekļiem un 4 no citām komitejām. 6 no EPP, 5 no sociāldemokrātiem, 3 no Reņu, 2 no zaļajiem, 2 no ID, 2 no ECR, 1 no GOE un 1 no pie grupām nepiedarošiem deputātiem. Situācija ar citām darba grupām koordinātori ņēma vērā nominācijas, ko grupas ir izsludinājuši attiecībā uz dalību darba grupās. Iespējamās eh, politikas prioritātes un eh, iespējamie pašiniciatīvas ziņojumi. Tika lēmts prasīt atļauju vairāku pašiniciatīvas ziņojumu sastādīšanu, gan normatīvo, gan nenormatīvo un īstenošanas ziņojumu sastādīšanu. Tomēr vienojās par nosaukumu un saturu e, apspriešanu nākamajā sanāksmē. Ekonu vizītes un, vizītes un delegācijas 2020. E, gadā. Vispirms jau vizīti Frankfurtē un Bāzelē un vienošanās šāda. Frankfurte. EPP 3, S&D 3, Reņū 2, Zaļie 1, ID 1, ECR 1, GUE 1. Uz Bāzeli. 3 no EPP, 3 no S&D, 2 no Renew, 1 no zaļajiem, 1 no ID, 1 no ECR, 1 no ne, pie grupām nepiedarošiem deputātiem. Un e, rotējušā dehonta sistēma tiks piemērota e, ekonomisijām. Tāpat e, tika lemts mainīt uh, nosaukumu pašinicitīvu ziņojumu no Eiropas pusgada ekonomikas politikas koordinācijas ziņojumam uz Eiropas pusgads ekonomikas politikas koordinēšanai uh, eh, ASG stratēģija 2020. gadam. Trešais punkts - atskaite par starpiestāžu sarunām par pūļu finansējumu dosjē. 18. decembrī parlaments un padomu panāca pagaidu vienošanos par diviem normatīviem tekstiem attiecībā uz pūļu finansējumu. Tehniskais darbs vēl turpinās, pēc eh, tā komitejas balsojums tiks paredzēts. Eh, tas ir iznākums pieciem trialogiem, balstoties uz Eiropas parlamenta tekstu un padomas mandātu, kas eh, tika eh, nepārtraukt pārskatīts. Strīdīgie jautājumi ietvēra sliekšņu vērtības noteikšanu, puļu finansēšanas projektiem, investoru aizsardzības pasākumus un ESMA aģentūras lomu. Tālāk ietvaru izveide, lai veicinātu ilgspējīgas investīcijas ekon un NV komitejas. 16. decembrī parlaments un padomu panāca pagaidu vienošanos par visu normatīvo tekstu. Abas komitejas eh, balsos rītdien par šo vienošanos. Šī vienošanās pamatā balstās uz eh, 3. un 5. decembra trialogu iznākumu, kur sarunvedēji komandas atrada kompromisus par būtiskākajiem jautājumiem, piemēram, pārejas aktivitāšu iekļaušanu, informācijas atklāšanas pienākumiem, cieto fosīlo kurināmo izslēgšanu no tehniskajiem atlases kritērijiem. 16. decembrī tika tekstā iestrādāta papildus precizējuma, izmantojot rakstisko procedūru, it īpaši attiecībā uz 12. pāntu, kur ir aprakstīts, kā ekonomiskās aktivitātes var būtiski eh, kaitēt vides mērķu sasniegšanai. Tālāk mums ir jāapstiprina protokoli no iepriekšējām sanāksmēm, konkrēti 18. novembra sanāksme, 2. un 3. decembra sanāksmei un 12. decembra sanāksmē 2019. gadā. Ejam tālāk. Nākamais punkts darba kārtībā. Eiropas pusgads ekonomiskās eh, politikas koordinēšanai 2020. gada izaugsmes pētījums. Referente ir Aurora Laluk no sociāldemokrātiem, tad ir ēnu referenti Niko Gjorī no EPP, Roglu no Linu, eh, Lambērs no Zaļajiem, Beks no ID un Uzika no ECR. Asociētās komitejas ir budžeta komitejas un atzinumi no NV, Regija un FAM. Tagad došu vārds, vārdu Aurorai. Astoņas minūtes. Madame la Présidente. Priekšsēdētājs kundze cienījamie kolēģi, cienījamie deputāti, ēnu referenti. Paldies par iespēju izteikties un iepazīstināt jūs ar šo atzinumu. Mēs visi labi zinām, ar kādiem izaicinājumiem saskars Eiropa, vides jomā, sabiedrības demografijas jomā, un mm, tas rada lielu slogu uz mūsu tautsēmniecību, uz mūsu uh, Eh, ekonomiku. Arī pasaules eh, līmeņa struktūrām eh, ir, ir, ir, ir tāda nu, sajūta, ka ir nepieciešams rīkoties, ka ir jārīkojas Uh, rēģēt uz šiem uh, izaicinājumiem un vide, vides apsvērumi, klimats, um, biodaudzveidība, pieaugošā dabas uh, katastrofu, ekstrēmā klimata intensitāte, arī valstisko valstu kapacitāte, administratīvi tehniskā kapacitāte rēģēt uz, uz, uz šādām katastrofām un nelaimēm liek satraukties un rīkoties. Un šie um, apsvērumi, eh, vērojot eh, arvien eh, pieaugošo mm, katastrofālu klimata apstākļu intensitāti, ir papildu arguments Eiropas komisijas apsvērumiem virzīt Eiropu uz klimata neutralitāti. Un tāpēc arī parlamentam, es citēju, ir jārunā skaļā, nepārprotamā balsī par to, kā tas konkrēti būtu sasniedzams. Eh, parlamentam ir jābūt šai skaļajai eh, balsī, kas norāda uz veicamajiem darbiem eh, un kam ir jāatspoguļojas arī mūsu ekonomiski saimnieciskajā politikā. Eiropas zaļais kurs, ko piedāvā komisija, ir tāds kā šo uzdevumu tāds konceptuāls apraksts, bet tam ir konkrēti jāizpaužas Eiropas semestru griezumā mm, Un atzinums norāda arī uz igadējo izaugsmas pārskatu kā vēl vienu satvaru, kas iezīmētu šos veicamos darbus. Un domājot par eh, šī gada 20. gada pārskatu ir jau tagad jāpievēršas tiem darbiem, kas ir veicami, lai notiktu šī, šī zaļā pārēja, lai mēs virzītos šajā zaļās tautsainiecības virzienā un tiktu būtiski mazināti siltumnīca efekta gāzu izmeši un lai šādā veidā rādītu piemēru pasaules tautsainiecībām. Un šajā atzinumā tāpat uh, Eh, paužam eh, mūsu apņēmību atbalstīt ehm, zaļo, zaļām investīcijām labvēlīgu eh, politiku, kas ehm, sekmētu ilgtspēju, draudzīgumu videi, kas spētu piesaistīt arī privāto investoru interesi šo pasākumu veikšanai Um, kā, kā tādu sākotnējo stimulu izmantojot uh, struktūr, struktūrālās investīcijas, tā kā to uh, cita starpā aprauda arī OECD. Šādā veidā aktivējot, um, attraisot šo, šo, šo privāto investīciju potenciālu. Uh, makroekonomiskajā pusē, vērtējot situāciju Eiropas Savienībā, situācija tā uzlabojas, Uh, atsevišķos gadījumos uh, pieaugot uh, sociālajai nevienlīdzībai, pieaugot um, bezdarbam atsevišķos um, segmentos. Tāpēc vēl jau vairāk ir skaidrs, ka ar tādiem tautsaimnieciskiem risinājumiem vai svirām vien nebūs iespējams panākt um, cerētos rezultātus. Tāpēc ir jādara viss nepieciešamais, lai atjaunotu izaugsmi, kas ir uh, taisnīga, iekļaujoša, un mēs aicinām iet tālāk ar banku re regulējumu, tāpat arī uh, fiskālo politiku īstenot tā, lai tā būtu vērsta uz uh, ilgtspējību, uz, uz izaugsmi. Uh, tā, lai eh, atsevišķas eh, valstis eh, vai sabiedrības grupas vai vide nemaksātu šo, šo, šo cenu par to, ka atsevišķi rādītāji uzlabojas, bet, bet mm, citi tiek pamesti novārtā. Šeit noteikti ir jādomā arī par plašu sociālo dialogu, iesaistot sociālos partnerus, nevalstiskās organizācijas, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, ir īpaši tās, kuras iestājas par vides aizsardzību. Uh, Uh, un vidē draudzīgu dzīves un saimniekošanas veidu. Nu, lūk, īsumā tādi ir būtiskākie akcenti šajā atzinumā. Uh, man bija um, liels gods uh, sagatavot uh, šo, šo, šo atzinumu kopā ar kolēģiem un rēķināmies ar to, ka tagad mums priekšā ir aktīvu diskusiju posms, kā rezultātā šis atzinums arī tiks um, apstiprināts. Jā, paldies! Tagad došu vārdu ēnu referentiem. Pirmā ir Niko Gjorija, Eiropas Tautas partija. Paldies priekšsarētāji, vispirms vēlos pateikties referentei eh, par šo ziņojumu projektu. Es domāju, ka mums kopā būs daudz jāstrādā, pirms pabeigsim šo ziņojumu, bet šīs pasākums, manuprāt, ir ļoti nozīmīgs. 2011. gadā mēs Ungārijas prezidentūras ietvaros e, īstenojām pirmo Eiropas pusgada pasākumu, tā kā man ir labas e, e, skaidrs atmiņas sēžot galda otrā pusē šajā pasākumā. Par ekonomikas un e, nodarbinātības politiku. Nu, tās ir kā vadlīnijas dalību valstīm, un mums nevajadzētu aizmirst, ka mēs strādājam jomā, kur mums ir atšķirīgas kompetences. Ir tādas, kas ir ekskluzīvi dalību valstīm, ir jauktas vai dalītas, un ir tās, kas ir Eiropas. Tāpēc mums tas viss ir jāņem vērā. Es, protams, atzinīgi vērtēju to, ka referente vēlas eh, pielāgot ziņojumu jaunajām eh, svarīgajām eh, steidzami risināmām lietām, kā klimata jautājumu, zaļo kursu, bet parlaments katru mēnesi vismaz vienu ziņojumu par šo tēmu pieņem. Bet, ja mēs uh, vēlamies mainīt šo uzsvaru un centrā likt zaļo kursu, mēs pazaudēsim e, to, kas ir šī ziņojuma pamats. Mans ieteikums e, būtu saglabāt galveno uzsvaru uz Eiropas pusgadu un tā galveno mērķi sniegt norādījums attiecībā uz ekonomiskās politikas koordināciju. Uh, Mums nevajadzētu aizmirst arī tādus izteicienus, um, kas pastāv gandrīz katrā no mūsu valodām attiecībā uz to, ka cenšoties uh, panākt daudz, mēs varam beigās uh, izdarīt ļoti maz. Jā, šeit ir centieni atgādināt, ka ir jākoncentrēties uz zaļo kursu, um, ilgspējīgas attīstības mērķiem, dzimumu līdztiesību. Tas, manuprāt, nav īsti līdzsvaroti, ņemot vērā, cik daudz lietas no šīm ir pieņemts pirms to daudziem gadiem. Vēl es ieteiktu referentei, ka, protams, mēs saņemsim atzinumu arī no nodarbinātības komitejas. Tas būs jāpievieno, jāiestrādā mūsu ziņojumā, Līdz ar to es mūsu ziņojumā vēlētos koncentrēties vairāk uz ekonu kompetencēm. Tālāk par piedarības jautājumu. Ja dalība valstis nejūt, ka tas ir kaut kas viņu Viņi pieņems to zināšanai, bet neko no tā neīstenos. Es domāju, ka mērķis ir eh, apstiprināt kaut ko tādu, kas ir tuvu realitātei, un dalību valstis būtu gatavas eh, to izskatīt. Ja mēs atkal zaudēsim šo uh, koncentrēšanos, tad būs problēmas šajā jomā. Es domāju, ka mums priekšā ir eh, dažas grūtas sarunas par nodarbinātības schēmām, kas var būt kaut kas jauns. Uh, Es nedomāju, ka mēs šajā ziņojumā atrisināsim šo jautājumu. Mans uh, atgādinājums būtu koncentrēties uz eh, pamatjautājumiem. Un tad mēs varētu nonākt pie laba ziņojuma, kuru varētu ņemt vērā arī tad dalību valsts. Paldies! Paldies! Engine Roglu, Renew grupa. Nu, paldies, priekšsēdētāji, darbie kolēģi, cienītā referente Lalukundze. Paldies par ziņojumu. Paskaroties to, redzams, ka jūs esat intensīvi strādājusi pie tā, jo mēs redzam, ka ir pilnībā izmainīts uh, fokus eh, un eh, paša ziņojuma gars. Paldies par lielo darbu, kas tur ir ieguldīts, bet, diemžēl, ir redzams, ka ir mainīts, kā es minēju, jau arī pats saturs un gars. Jo galu galā šeit mums būtu jārunā par norādījumiem dalību valstīm, lai dotu viņiem kādus orientēšanās um, punktus, bet šeit ir tikai un vienīgi ieskicētas uh, tādas iezīmes. Nu, jūs jau neko nepareizi nesakat, bet to varētu likt daudzos citos ziņojumos. Es teiktu, ka jūs esat uh, daudz strādājusi, bet nepareizā virzienā, nepareizā ziņojumā. Tāpēc es teiktu, ka mums kā riņu grupai eh, būs jāiesniedz daudz eh, grozījumu, lai novirzītu ziņojumu pareizā virzienā, jo šobrīd eh, tiek būvētas sienas un mūri, un dalību valstis redz, ka E, no Eiropas pusgada ziņojuma top zaļā kursa ziņojums, un to neviens nelasīs, jo, jo tas jau ir visur šobrīd. Tāpēc es aicinu jūs, jā, īstenosim zaļo kursu, bet citos ziņojumos, ne jau šajā. Es e, augstu vērtēju jūsu darbu un ceru, ka mēs varēsim atrast kompromisu par pašu darbu procesu. Uh, Nu, žēl, ka mēs tikai 16. janvārī saņēmām šo ziņojumu. Un, un grozījums arī nevarēja digitāli iesniegt. Mums rakstiski bija jānes un jāiesniedz šo ziņojumu. Tas varbūt saistīts ar sekretariātu mm, darbu. Nu, priekšsarētāji saka, nu, varbūt tomēr e, vajadzētu šādos ziņojumos digitāli iesniegt grozījumus, jo savādāk tas ir ievērojams papildu darbs, ja mums manuāli katrs ziņojums ir jāievada, nu, pašam jāparaksta. Uh, Nu, būtu labi, ja tomēr arī šeit varētu digitāli strādāt. Un e, e, atgādina referentei, ka daudzas no viņas minētajiem punktiem varētu iestrādāt citos ziņojumos, bet šeit palikt pie pamattemata. Paldies! Filips Lambērs, e, zaļie! Tad, kad uh, Eiropas pusgads e, tika izveidots, mēs to atbalstījām, jo mums uh, zaļajiem liekas, ka ir nepieciešami instrumenti, lai koordinētu ekonomisko politiku. Un kolēģi pareizi norādīja, ka uh, daudzi uh, jautājumi ir nacionālajā kompetencē. Šis nav tāds padomju uh, instruments, kur mēs uh, centralizēti nosakam, uh, kas kurai dalību valstī ir darāms, bet Gadiem ilgi pamata eh, pieņēmums Eiropas pusgadā ir bijis tas, ka publiskie tēriņi eh, nav pārmērīgi, kas tika uztverts kā galvenais drauds ekonomikas uzplaukumam. Un ja mēs sakārtosim finanses, ekonomika eh, būs kārtībā. Es, es ceru, ka cilvēki sapratīs, ka pirmkārt tas nav tik vienkārši, un otrkārt, kāda jēga no ekonomikas, ja tā nedod labumu cilvēkiem. Un Es atceros, eh, ka Eiropas Tautas partijas eh, komisārs ir atbildīgs par ekonomiku, kas strādā cilvēku labā, un eh, es domāju, ka liela daļa saprot, ka ekonomika pagaidām nestrādā daudzu cilvēku labā, bet gan tikai dažu. Varbūt šis varētu būt tas lauciņš, kur mākslīgo intelektu varētu izmantot politikā. Šeit mēs varam jau uh, saprogrammēt eh, visus kompromisus bez cilvēku līdzdalības. Nu, es ceru, ka eh, šogad būs savādāk, nu, bet dzirdot eh, šo to no sacītā šorīt, es šaubos. Zaļais kurs. Nu, man liekas, dīvaini, ko liberāļi kolēģis, kur vārdas vēl nezinu, sacīja it kā mums būtu nodaļa, kas saucas zaļais kurs, un e, to mēs tad izolēti turēsim no, e, prom no pārējās politikas. Zaļais kurs ir vērsts uz to, lai e, nākošajām paudzēm ievērot, e, sniegtu iespējas, un tas ir īstenojams ievērojot robežu un lai tur eh, šajās robežās var dzīvot visi, nevis tikai daži. Es piekrītu referentei, ka šis ir pareizais virziens. Ja Eiropas pusgads no tā būs atsaistīts, tad mēs esam pilnīgi šizofrēniski. Šīs lietas ir jāsaskaņo, un mūsu grozījumi ies tieši, tieši šajā virzienā. Mūsu politikai ir jābūt uh, Eh, konsekventai. Tas nav mūsu jājām zirdziņš zaļajiem, tas nav Fonderlajens eh, eh, lozungs tikai. Nē, mums visas politikas joms ir jāorientē pēc tā. Un es vēlos vēlreiz uzsvērt, skatos, skatoties uz Eiropas Tautas partijas kolēģi, jā, tas ir jādara, ievērojot dalību valstu un reģionu kompetenci, jo savādāk tas nestrādās. Ja mēs centīsimies diktēt kaut ko no augšas, tas izgāzīsies. Uh, Mums ir jāveido konverģence, jāveido e, vienprātība par to, ka zaļais kurs ir tieši tas, kas ir vajadzīgs. Un es pat teiktu, ka lielākā daļa no svirām, kas ir vēl jāievieš, nemaz neatrodas Eiropas līmenī, bet gan dalību valstīs, reģionos. Man liekas, ka Eiropas Savienībai mums ir jāveicina šī konverģence, un e, es domāju, ka Mēs, kā zaļie, saredzam iespējas e, politikas pārorientēšanai. Nu, ne, netiek gluži, ka viss, kas izdarīts līdz šim, ir pilnīgs muļķības, bet e, kopš globālās finanšu krīzes daudz kas ir e, mainījies, bet pilnībā drošībā mēs neesam. Tie no jums, kas uzskata, ka parādi ir bīstami, es pat teiktu, vai jūs esat informēti, ka parāda līmeņi šobrīd ir lielāki nekā pirms eh, krīzes, un runai par eh, privātajiem parādiem. Paskatieties uz eh, studentu parādiem, patēriņu parādiem, uzņēmumu parādiem. Un varu jums apliecināt, ka daļu no tiem nekad neatmaksās. Un tie no jums, kas uzskata, es skatos uz liberāļiem kolēģiem, bezatbildības pamats ir eh, valsts. Es 22 gadus strādāju biznesā. Es varu jums teikt, es redzēju ļoti, ļoti daudz bezatbildīgas uzvedības biznesā tieši. Mums ir jāsāk eh, atteikties no šī melns un balts eh, dalījuma Zinām, atbildība ir jāuzņemas visiem, kas ir iesaistīti šajā procesā. Paldies! Nākamais e, būtu Beka kungs no ID, bet viņa nav. Vai kāds cits no viņa grupas vēlas izteikties? Jā, tomēr lūdzu, Frančeska Donato. Grazie, prezidente. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Mani ļoti iepriecināja šis ziņojums, vēlos pateikties Laluks kundzei, jo viņa, manuprāt, skatīja tieši pašu būtiskāko. Šajā ziņojumā uzsvars ir likts uz svarīgākajiem jautājumiem, lai mainītu Eiropas ekonomisko sistēmu, vienlaicīgi nodrošinot makroekonomisko līdzsvaru, ir jānāk ar jaunu pieeju, cenšoties palielināt publiskās investīcijas, pārskatot stabilitātes izaugsmas paktu un nonākt pie mainītas paradigmas, liekot uzsvaru uz eh, privāto parādu līmeni, ne tikai publisko parādu. Tā kā vēlreiz atzinību kolēģei. Un esmu pārliecināta, ka tas, ko mēs iesniegsim kā grozījumus, ļaus nonākt pie vēl augstākas kvalitātes teksta. Paldies, eh, Jurzika kungs, ECR grupa. Paldies! Vēlos pateikties referents kundzei par šo ziņojumu viņas uzsvars ir zaļie jautājumi bijuši un cīņa pret nevienlīdzību. Kaut arī tie ir svarīgi jautājumi, es tomēr uzskatu, ka nepieciešama līdzsvarotāka pieeja, veltot vairāk uzmanību faktiskajām Eiropas e, ekonomiku problēmām. Un šīs problēmas var e, padziļināties tuvākajā laikā, ja mēs nerīkosimies. Vēlos pievērst uzmanību trim jautājumiem, kas man liekas būtiskākie. Pirmkārt, investīcijas ja investīciju līmenis joprojām ir zem pirmskrīzes līmeņa, ja vairāk investīciju dažās jomās būtu vēlams, bet neaizmirsīsim, ka tieši nepareizi sadalīt investīcijas e, noveda pie krīzes iepriekšējā desmitgadē. Tāpēc ir jāskatās, kur ir vērts e, ieguldīt, kur tas dod lielāko atdevi, uh, ne, un nevienmēr nominālā vērtībā. Tāpēc es nepiekrītu tām, ka ir nepieciešamība pēc investīcijām, ir jāizmanto kā attaisnojums lielākai e, elastībai, ilgspējīgs e, um, un izaugsmas paktā. Um, respektīvi, uh, otrkārt, uh, aicinu uh, pievērst lielāku uzmanību izaugsmēji. Mēs uh, pagaidām neredzam, ka izaugsme būtu atjaunojusies tādā līmenī kā iepriekš, kā tas būtu sagaidāms pēc uh, diezgan ilga laika pagājis kopš finanšu krīzes. Tomēr bez pieaugošas produktivitātes, mēs diez vai spēsim eh, publiskā finansējuma ilgspējas jautājumu atrisināt daudzās dalību valstīs, it īpaši ņemot vērā novecojošu iedzīvotāju eh, skaitu. Tālāk ir jāpārskata politikas, eh, kas saistās ar 0% likmēm. Tās tiek mākslīgi turētas zemes, kas eh, eh, nozīmē, ka ir jāmudina dalību valstis īstenot eh, struktūrāls reformas par nodokļiem. Nesmu pārliecināts, ka nodokļu jautājumos ir jāprasa kvalificētā vairākuma balsojums. Es uzskatu, ka šis jautājums ir ārpus šī ziņojuma darbības jomas lai Eiropas valstis būtu konkurētspējīgas, mums ir arī savā starpā jābūt konkurētspējīgām. Ir salīdzinoši indikātori un brīvprātīga labākās prakses apmaiņa jāveicina starp dalību valstīm. Tas būtu daudz praktiskāks un efektīvāks veids, kā padarīt mūsu nodokļu sistēmas konkurētspējīgākas un efektīvākas. Nu, Tie ir tie galvenie trīs punkti. Es saprotu, ka referents kundze nebūs pilnīgi sajūsmā par eh, manu viedokli, bet eh, gaidu tad eh, ar nepacietību tālākas diskusijas ēnu referentu sanāksmēs. Paldies! Nezinu, vai goja vēlas izteikties lūdzu Guzmāo kungs. Brigāts, senjora prezidents. E... Paldies, prieksēdētājas kundze. Komis, komisija ir eh, daudz eh, runājusi par eh, zaļā kursa politiku, par ekonomisko izaugsmu. Komisija ir izvirzījusi arī jaunus sociālos mērķus Eiropas Savienībai. Tā tad jauna sociāla politika, ko būtu nepieciešams ambiciozi izvirzīt. Uh, Tas viss eh, saistībā ar ambicioziem vidas mērķiem, bet tomēr ekonomisku līdzekļu šīs politikas īstenošanai jaunu ekonomisku līdzekļu nav. Tāpēc eh, es vēlētos saprast, kā komisija domā sasniegt visus mērķus, kas ir izvirzīti, nepiešķirot papirdu, papildus finansējumu. Kaut arī šie mērķi paši par sevi, protams, ir uzteicami, proti zaļais kurs, bet eh, jebkurai ekonomiskajai politikai ir sekas, ja vismaz ietekmi uz ikdienas dzīvi. Ja mums neizdosies sasniegt šos mērķus, kā jūs domājat rīkoties? Vai tikai un vienīgi dalību valstīm būs jāveic investīcijas? Visi Eiropas Savienības līmenī formulētie mērķi, tā tad ekonomiskā izaugsme, citi algu pieaugums. Ja tas neatspoguļosies Eiropas eh, pusgadā, tad eh, tam nav nekādas nozīmes, jo finansējums tam rasts netiks. Es uzskatu, ka mums, diskutējot par šo ziņojumu, tomēr vajadzētu ņemt vērā to, kā tad viss šīs politikas tiks īstenotas. Idejas un vīzijas ir, bet kā to īstenot konkrēti? Jo, kā jau teicu, jauns finansējums Eiropas līmenī tam paredzēts nav. Kohēzijas politikā patiesībā ir paredzēts pat samazinājums šādām un līdzīgām politikām. Tad kā jūs domājat to atrisināt? Piemēram, manā valstī Pēdējo gadu laikā mums ir ļoti būtisks e, valsts parāda samazinājums. Tas ir Portugāles republikas e, pastāvēšanas laikā lielākais samazinājums. Tas, e, protams, rada iespaidu uz ekonomiku. Vēl viena lieta, ko vēlējos pieminēt un kas ziņojumā tikpat kā neparādās, ir darba tirgus situācija. Darba tirgus uh, bieži vien tiek pieminēts dažādās komisijas rekomendācijās, un šajos ieteikumos eh, bieži vien pariet, parādās, eh, kā vajadzētu sakārtot darba tirgu, un tomēr es domāju, ka ir pienācis laiks, lai mēs beidzot saprastu, kādas sekas eh, šim noregulējuma atcēlumam būs. Sekas uz algām, uz ekonomisko izaugsmu, uz Eiropas Savienības iekšējo tirgu un eh, kādas būs sekas arī uz darba apstākļiem. Visticamākais, eh, ka Eiropas Savienībā darba tirgus sāk šūpoties. Trešais, ko vēlējos pieminēt, ir makroekonomiskais aspekts. Protams, tas Eirozonā, Eiropas eh, iekšējiem tirgum ir ļoti svarīgi un svarīgi arī par Eiropas nākotni runājot. Komisija šķiet eh, šobrīd veids tādu kā birokrātisku vingrošanu. Piemēram, ja ir liels pārpalikums un liela pēļ, pēļņa, tad tas tiks novirzīts investīcijās. Bet, eh, kā mēs redzam Eiropas iekšējā tirgus vēstures eh, skatījumā, tad pēļņa ne vienmēr tiek novirzīta investīcijām. kā mums izmainīt šo kursu. Mēs runājam par ekonomisku monetāru savienību, bet eh, tā jau nevar turpināt tādā pašā garā, jo ir tādas valsts, kurās eh, jau gadu desmitiem ir pārpalikuma ekonomika un tādas, kuras jau gadu desmitiem dzīvo deficītā. Tā ilgi nevar turpināties, tas nepie kā labi nenovedīs. To... Paldies! Un tagad dod vārdu referentei. Merci beaucoup. Um... Paldies, uh, kolēģi, uh, par to, ka patiešām uh, esat izlasījuši šo atzinumu un, un jums ir ļoti kompetenti komentāri. Jā, tik tiešām, nu jau, nu, nu ir tā, tā mazliet par vēlu rīkot pirmo, pirmo diskusiju. Tā sanāktu pārāk tāda vienkārša un, un, un tehniska. Uh, jā, ir pamatot uzdot jautājumus par, par sociālo tiesību pīlāru, par, par eh, sieviešu tiesību komponenti, uz, uz visu šo makroekonomisku apsvērumu mm, fona, tur maksājumu bilants un tādas lietas. Nu, šis līdzsvars mm, ir jāturpina meklēt. Eh, tālāk jautājums par, par Eiropas semestra garu, būtību, mm, jēgu, saturu eh, šeit eh, tiešām eh, piekrītu jums, eh, kāds bija šis gars sākotnēji, mm, nu, ka tas bija tīri tāds makroekonomisks vingrinājums, tādu makroekonomisku parametru aplūkošana, bet laiki mainās un, un, un tautsaimniecība nevar pastāvēt tā atrauti no cilvēkiem, no, no tiem, kas strādā, no tiem, kas, kas, kas dzīvo. Uh, jā, pragmatisms ir nepieciešams, bet cilvēku interesēs, un te neizbēgami nonākam pie tādiem apsvērumiem kā, kā vide, vides kvalitāte, mm, un, nu, var jau būt, ka tā ir vairāk, tā, ka, ka atsevišķās plāksnēs šeit vairāk runājam par tādiem sociāldemokrātiskiem, mm, politiskiem apsvērumiem vai prioritātēm, uh, Ehm, nu, vide ir izsens bijis zaļo tāds lauciņš, bet šeit ir nepieciešams jautājums aplūkot pragmatiski, atturoties no tāda ideoloģiska skatījuma, eh, domāt par to, kas nepieciešams. Un sarunā, turpmākajā sarunā, nu tās tās vadlīnijas, tie ehm, pamat, pamatlīnijas jau ir eh, izkristalizējušās. Uh, Ehm, nu, vēl, vēl mazliet eh, ir jāpastrādā, eh, lai eh, arī, tātad, arī Eiropas semestrs mainītos līdzi mm, laika prioritātēm. Paldies! Paldies! Un ņemot vērā procedūru, sekretariāts ir informējis visus uh, deputātus, ka 24. janvāris pusdienlaikā ir grozījuma iesniegšanas brīdis. Un mēs balsosim ekonu komitejā pirms Eiropas galotņu tikšanās pavasarī. Tātad visticamākais, ka martā par to tiks balsots plenārsēdē. Tātad elektronisko grozījumu iesniegšanas e, rīks šobrīd nedarbojas. Kāpēc? Jo tas darbojas tad, ja tam ir pieejams e, tikai visi tulkojumi, un e, tulkojumi nebūs pieejami līdz 24. janvārim. Tāpēc arī mēs nevarējām šo grozījumu iesniegšanas termiņu uh, nolikt kā 9. Tātad tā ir 9. janvāra, tā ir, problēma, tā ir arī problēma. Nākamais darba kārtības jautājums ir paredzēts, to paredzēts sākt 10. 15 minūtes pārtraukumu izsludinu. Okay. Start... Labi, tad ķeramies klāt nākamajam darba kārtības jautājumam. Proti sastais punkts - ekonomiskais dialogs un viedokļa apmaiņa ar Zdravko Mariču, kas ir Ekofin priekšsēdētājs un eh, premjerministra vietnieks Horvātijā, vienlaicīgi izpildot arī finanšu ministra amatu. Tātad 1. janvārī jūs eh, sākāt darbu kā ekofina prieksēdētājs, un es eh, tagad vēlētos uzzināt jūsu viedokli par to, kādas būs jūsu prioritātes eh, Horvātijas prezidentūras laikā. Mēs ar Horvātijas prezidentūru sadarbosimies turpmāko pusgadu un esam gatavi strādāt, lai sasniegtu konkrētus rezultātus un šīs viedokļa apmaiņas ietvaros piemērosim sekojošu procedūru. Maričkungam dodu vārdu vispirms desmit minūtes, pēc tam būs piecu minūšu jautājumu atbilžu, <clears throat> atbilžu nišas un, ja nepieciešams, tajā pašā laika nišā uzdot papildu jautājumu. Katrai politiskajai grupai ir piešķirts viens jautājumu atbilžu 5 minūšu niša, un pēc tam, ja mums paliks pāri laika, tad došu vārdu pārējiem jautājumu uzdot gribētājiem, kā arī uh, kā arī uh, brīvā mikrofona. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze, godātie komitejas deputāti, dāmas un kungi. Man ir ļoti liels prieks un gods šodien uzstāties Eiropas parlamenta ekon komitejā, lai iepazīstinātu jūs ar Horvātijas prezidentūras prioritātēm konkrēti ekonomikas un finanšu jautājumu jomās. Uh, Horvātija pārņēma padomas prezidentūru brīdī, kad Eiropas Savienība saskars ar veselu virkni izaicinājumu. Globālā vide kļūst ar vien neparedzamāka un sarežģītāka. Demogrāfiskās izmaiņas, maldu ziņu, riski, populisma pieaugums. To mēs redzam kā Eiropas Savienības iekšpusē, tā ārpusē. Vienlaicīgi arī uh, izmaiņas, kas būs saistīts ar apvienotās karalists izstāju no ES, ir saistīta ar zināmiem riskiem. Ekonomikas jomā pieaug atšķirības starp bagātajiem un nabagajiem, un uh, ne tikai tāpēc, bet citu starpā arī. Tāpēc iedzīvotāji vēlas no institūcijām dzirdēt konkrētas atbildes. Mēs uzsākam jaunu institucionālo un likumdošanas periodu, proti 5 gadu periods, un Horvātijas prezidentūra ir gatava smagi strādāt, protams, sadarbībā ar Eiropas parlamentu šo ES mērķu sasniegšanā. Vēlētos eh, nedaudz pieskarties ekonomiskajai situācijai. Eiropas Savienības ekonomiskā situācija tad 13. gadā sākusies ekonomiskā pieauguma fāze, šobrīd eh, sāk stagnēt, īpaši pēc 18. gada. Uh, Vienlaicīgi parādās arī stabilizējoši signāli arī šajā lejupējā. Pēdējais, eh, kom, pēdējās komisijas aplēses eh, rāda, ka 20. gadā un 21. gadā eh, GDP, IKP pieaugums varētu būt 1,4%. Labā ziņa tomēr ir tāda, ka šī ekonomiskā lejupslīde ir apstājusies. Šķiet, eh, ka mums ir izdevies izvairīties no recesijas, un tomēr priecāties vēl ir pārāk pāragri. Riski joprojām eksistē, tāpēc mums ir jābūt pietiekami uzmanīgiem, un, ja recesija turpināsies, mums ir jārīkojas. Mēs esam gatavi stiprināt mūsu ekonomisko veiktspēju un arī spēju stāties pretīm ekonomiskiem šokiem. Tam ir nepieciešama rīcība kā dalību valsts arī Eiropas Savienības līmenī. Šādā sakarā 2020. gada Eiropas pusgada dokumentā, ko nesen sagatavoja komisija, ir iekļaut vairāk svarīgi aspekti. Kopā ar Eirogrupas prezidentūru mēs veiksim Eirozonas rekomendāciju pārskatu un ceram, ka to pavisam naski pieņems arī padomē. Valstīm specifiskās rekomendācijas ir paredzēts sagatavot šā gada laikā, un uz to arī mēs tiecamies. Komisijas pārskats tā saucamajai divpakotnei un sešpakai. Komisija ir paredzējusi pārskatīt šīs regulas. Ātri mainīgā pasaulē ir ļoti svarīgi diskutēt par to, kā dalību valstu politikas e, sasaucas ar Eiropas līmenī pieņemto un vai tās joprojām ir aktuālas. Tāpēc esam gatavi diskutēt kā padomē, tā arī Eiropas parlamentā par šiem jautājumiem un, ja nepieciešams, pārskatīsim kaut ko mūsu darbībā. Rekomendāciju īstenošana un arī dalību valstu politiku pieslīpēšana konkrētajai situācijai ir nepieciešama. Un tomēr mums ir jāstiprina ekonomiskās un monetārās savienības balsti, un mēs, kā prezidentūra, prezidējošā valsts, esam apņēmības pilni to īstenot. Tas ir ne tikai tāpēc, ka pēc pāris gadiem Horvātija pieslēgsies Eirozonai un šobrīd process jau ir sācies, bet arī tāpēc, ka mēs esam pārliecināti, ka labi funkcionējoša ekonomiskā un monetārā savienība ir visu Eiropas Savienības dalību valstu interesēs. Mēs eh, cieši sadarbojoties ar Eirogrupu īstenosim šo darbu, jo tieši Eirogrupa ir tas sava veida celtnieks, kur rīcībā ir kā rīki, tā arī ķieģelīši, lai veidotu šo ēku. Mēs esam eh, paredzējuši arī reformu un investīciju atbalsta programmu tālāk virzīt un ir ERM2, eh, e kas ir pieejams dalību valstīm, pārskatīts. Arī konverģences un reformu inst instrumenti ne eiro zonām tiks eh, pamainīti. Likumdošanas darbu balstīsim uz komisijas priekšlikumiem reformu atbalsta programmā, un Eirogrupa pērnajā oktobrī vienojās par bits. Ir svarīgi, lai šis fails virzītos uz priekšu, jo ir eh, arī citas valūtas ārpus Eiropas Savienības zonas, uh, un šobrīd ir skaidrs, ka monetārās politikas veidošanā un valūtas maiņu instrumentos ir nepieciešama labāka koordinācija. Esmu pārliecināts, ka Eiropas parlaments ir tādās pašās domās. Un ceru, ka trialogs par reformu un investīciju atbalsta programmu sā sāksies šajā pusgadā. Cits jautājums, uz kuru vērsīsim mūsu uzmanību un fokusu, ir Banku Savienības pabeigšana. Vēlamies e, veidot tādu banku sektoru, kuram būtu labāk iestiprināta riska pārvaldība un, protams, EDIS. Edis progress norit ļoti, ļoti lēni, bet e, mēs jau visi saprotam, ka tas ir ļoti daudzšķaitņains jautājums, kas e, skar veselu virkni politiski ļoti delikātu jomu. Un šī faila virzīšana uz priekšu prasīs kā pacietību, tā arī laiku. Tomēr esam apņēmības pilni diskusijas turpināt, protams, ciešā sadarbībā ar Eirogrupas prezidentūru. Cits svarīgs aspekts Banku Savienības izveidošanā ir mācība no pēdējām krīzēm. Tā saucamie, tā saucamie indīgie aizdevumi val, ir valstis, kurās eh, to īpatsvars ir ļoti liels, un um, atmaksāšanas jautājumu sakārtošana ir viens, un tomēr tā saucamie indīgie, in, indīgie aizņēmumi, ko ar tiem darīt nākotnē. Esam gatavi diskutēt par parlamentu, lai nodrošinātu direktīvas pieņemšanu par kredītu piedāvātājiem, kredītu pircējiem un kolaterāļu aizvietošanu. Arī noregulējuma mehānisms ir svarīgs un ceram, ka mums izdosies pieņemt regulu par eh, iesaistītajām pusēm noregulējumā mūsu prezidentūras laikā. Horvātija saprot, cik svarīgi ir kapitāla tirgus e, pilnīga izveida un ko tas nozīmē Eiropas Savienības e, izaugsmē. Stiprinot Eiropas monetāro savienību un banku savienību, esam e, gatavi stiprināt eiro kā valūtas lomu starptautiskajā arēnā. Prezidentūras laikā esam gatavi turpināt uh, kapitāla tirgus veidošanu. Mēs atbalstīsim jaunu prioritāšu izvirzīšanu un eh, ceram, ka tikko uzsāktajam institucionālajam ciklam tas būs izšķirīgi svarīgi. Ilgtspējīgs ekonomikas ceļš esam to uzsākuši un kapitāla tirgus eh, savienība šeit ir izcerīgi svarīga. Tagad par nodokļiem. Padome pēdējos gados ir aktīvi strādājuši šajā jomā, un mēs turpināsim tādā pašā garā. Daudz kas būs atkarīgs no tā, cik ātri komisija sagatavos jaunos likumdošanas priekšlikumus. Zaļa, zaļš un digitāls ir mūsdienu saukļi, un mēs esam gatavi atbalstīt šo saukļu īstenošanu dzīvēm. Zaļais kurs, komisijas piedāvātā rīcība zaļā kursa sakarā, mēs pie tā strādāsim. Cits svarīgs jautājums ir digitālais nodoklis. Kā jūs ziniet, OECD šobrīd strādā pie apjomīgas reformas par uzņēmumu nodokļu sistēmu, lai tiešām ņemtu vērā digitālās ekonomikas realitāti. Un uh, Līdz 20. gada beigām arī G20 ir apņēmies kaut ko darīt šajā ziņā. Pērnajā martā padome e, nolēma apturēt diskusijas par Eiropas Savienības digitālo nodokli līdz brīdim, kad OECD būs pabeidzis savas diskusijas. Un šobrīd šīs diskusijas turpinās. Mēs esam gatavi piedalīties OECD diskusijās. Uh, ir eh, jāizskata, kāda būs šādas rīcības un pieņemto likumu ietekmi uz dalību valstu ekonomikām. Turpmākais progress ir atkarīgs gan no OECD notiekošā, jo tieši šī organizācija ir gan izmaiņu arhitekts, gan arī tehnisko detaļu pieslīpētājs. Paralēli mēs strādājam pie kopīgā uzņēmuma nodokļa ekonomikas ir ļoti svarīgs stūrakmens digitālās ekonomikas eh, nodokļošanā. Esam pārliecināti, ka šī jautājuma sakārtošana prasa vairāk politiskas gribas, arī pievienotās vērtības nodoklis. Šobrīd ir doma šo nodokli eh, reformēt, kā arī izveidot tādu galīgu pievienotās vērtības nodokļa sistēmu. Un visbeidzot, pāris vārdu par tematu, kas eh, mūsuprāt ir ārkārtīgi svarīgs. Proti negatīvās demogrāfiskās tendences. Tās ir novērojams vajag vienā ES dalību valstī, bet īpaši jaunajās dalību valstīs. Uh, Mūsuprāt, šī tendence, īpaši ilglaicīgi raugoties, ir būtisks drauds publiskajam finansē valsts budžetiem. Tāpēc Horvātija ir nolēmusi kaut ko darīt un e, piedāvāt konkrētus risinājumus demogrāfiskās situācijas uzlabošanām. Tas arī viss no manas puses un no Horvātijas prezidentūras puses cer uz auglīgu sadarbību tuvāko mēnešu, sešu mēnešu laikā. Paldies! Much, Jā, paldies, Mariča kungs. Nu, vārds eh, deputātiem, Enikā Gjārī, ETP. Jā, eh, priekšsēdētāji, paldies, eh, ministra kungs. Patiesas prieks par jūsu sagatavoto programmu, par jūsu apņēmību. Nešaubos, ka mūsu sadarbība būs ļoti sekmīga jūsu prezidentūras laikā. Vēlu jums uh, veiksmi, jo laiki nav tie vieglākie un saulainākie. Turpināšu ungāru valodā. Uh, divus jautājumus vēlos jums uzdot. Vispirmām kārtām um, Horvātijas prezidentūras programmā uh, parādās cita starpā arī demogrāfija, uh, kas uh, tā vien izskatās jūsu prezidentūrai ir tiešām nozīmīgs jautājums. Jūsu prezidentūra grasās strādāt, rīkoties tāpat arī, lai mazinātu uh, ne, tad, tad fiskālo risinājumu negatīvo ietekmi uz, uz demogrāfijas tendencēm. Ko tas nozīmē? Un otrām kārtām, eh, Horvātija ir ceļā uz iestāšanos eh, Eirozonā, eh, vēl jums veiksmi neapšaubāmi. Bet eh, kādi priekšnosacījumi jums ir izvirzīti, vai eh, tie, jūsuprāt, ir, ir tagad eh, prasīgāki nekā savulaik? Kā jums pašiem šķiet? Vai jums šī latiņa nav uzstādīta augstāk kā, kā citiem, kas savulaik pievienojās eirai, banku savienību un tā tālāk? Paldies! Abi jautājumi ir ļoti labi pamatoti Nu, pirmā, tātad šeit runa gal galā ir ne tikai par Horvātiju, bet eh, par Eiropas Savienību kopumā. Tātad negatīvās demografiskās tendences, kādas vērojam, eh, ir eh, kļuvušas aktuālas ne tikai uh, pēdējos pāris gados šeit mēs runājam arī par, par šo fiskālo komponenti, kas ir vismaz pāris desmitgažu procesu rezultāts. Nu, un, protams, ārēji faktori - migrācijas spiediens, migrācijas krīze un mūsu tas racionālais pamats, kāpēc mēs par to vispār runājam. Mēs esam jaunākā dalība valsts eh, grozi, grozi to, kā gribi. Eh, un mēs īpaši akūti izjūtam eh, no nu, šo, šo, šo pastarīša mm, statusu. Eh, mēs eh, īpaši akūti izjūtam to, ka, ka šīs sākotnējas so, solītā brīva personu darba spēka kustība mm, Eiropā īstenībā nav tik brīva, ka ir priekšnosacījumi, ka ir, ka ir pārējas periodi. Uh, Un mūsu mērķis ir patiešām panākt patiesu šo pārvietošanās brīvību mūsu valsts pilsoņiem, bet tāpat laikā eh, mēs eh, saskatām riskus, eh, smadzeņu aizplūšanas riskus, citus, nu, tādus drūmus, negatīvus, tādus iedīgļus, kas, kas var mūs negatīvi ietekmēt atsevišķi ņemot. Un mēs norādām uz to, ka par to ir nepieciešams runāt. Tāpat arī nu, šīm, šīm demografiskajām tendencēm ir sava ietekme uz eh, valstu fiskālo pozīciju, uz Eiropas Savienības eh, fiskālo pozīciju arī zināmā mērā. Eh, un tas ir kāds jautājums, kas, kuram būtu jābūt aktuālam mums visiem - sociālās drošības, pensijas, sistēmas izjūt ievērojamu spiedienu šīs, šīs demografiskās eh, sabiedrības kustības eh, tendences un, un, un, un eh, atstāja šo negatīvo ietekmi. Un par to rosināsim diskusiju finanšu ministru līmenī 20. 4. un 25. Aktība, aprīlī būs neformālais ekofins Zagrebā, Zagrebā, kur tieši kā reiz šis jautājums tiks iekļauts ministru uh, darba kārtībā. Par eiro runājot, nu šeit neliela atruna. Šeit pārstāvu Eiropadomas prezidentu valsti bet sniegšu atbildi arī kā Horvātijas republikas uh, finanšu ministrs. Uh, tātad prezidenta valsts uh, uh pārstāve cepuri nolieku malā, uzlieku um, Horvātijas uh, ministra uh, cepuri galvā. Uh, tātad pagājuši gadu mana valsts uh, pauda savu vēlmi uh, pievienoties ERM2 un tad uzsākt pastiprināto sadarbību ar Eiropas centrālbanku. Uh, Eh, to paudām divās eh, oficiālās vēstulēs, ko mm, bija parakstījis valdības vadītājs, centrālbankas vadītājs un es, eh, kurā paudām savu vēlēšanos pievienoties ERM, bet arī jau apsolījām, apliecinājām, ka veiksim, spērsim noteiktus soļus. Un, nu, to, no tā tagad neatkāpjamies esam apņēmības pilni šos soļus spērt. Tiklīdz būs simtprocentīga pārliecība, ka visu esam godam paveikuši, ka uzstādītie rezultāti ir sasniegti, tad spērsim nākamo soli, turpinot dialogu ar uh, institūcijām, jo tas ir mums ļoti svarīgi. Schengena, Eiropa Tie ir divi, divi procesi, divi tādi, tādas distances, kuras eh, vēlamies pieveikt, eh, un, un, un tad varēsim runāt par, par patiesu Horvātijas integrāciju Eiropas Savienībā. Un mēs noteikti, tātad mana valsts, eh, manas valsts pārstāvji informēs Eiropas parlamentu šo komiteju par to, kā mums sokas un kādi ir mūsu panākumi. Paldies! Paldies, S&D eh, pārstāv In Luma. Jā, paldies. Ministra nu, kungs apsveicu jūs ar, ar, ar pirmo prezidēšanu. Uh, ir ļoti svarīgs brīdis uh, un liels gods uh, tātad būt prezidentu valstī, un Somija to izjuta nesen un, un pirms tam vēl, vēl nereiz vien. Um, Es vēlētos jums uh, eh, vaicāt par ko, ko jūs neminējāt savos izteikumos, bet kas ir ļoti svarīgi uh, mums šeit parlamentā. Proti naudas um, atmazgāšanas apkarošanas direktīva CDS. Viceprezidents Dombrovskis vakar runāja ļoti skaidru valodu, paužot bažas par uh, šīs direktīvas, antiatmazgāšanas direktīvas vājo transponēšanu un solīja, ka rosinās pārkāpumu procedūras pret valstīm, kuras vilcinās ar šīs direktīvas normu iedzīvināšanu um, savā iekšējā regulējumā. Un es pilnībā pievienojos Valdim Dombrovskim. Uh, Un uh, Valdis Dombrovskis tāpat arī norādīja, ka tas ir labākais satvers, kāds vien ir iespējams naudas atmazgāšanas apkarošanai, bet tas vienkārši netiek praksē īstenots. Somijas prezidentūras laikā uh, Eiropa padome uh, nāca ar aicinājumu um, nekavējoši īstenot uh, un ieviest praksē šo direktīvu. Un, uh, nu, tas nav, nav īsti uzklausīts un uh, komisija to vēro un martā sola nāklajā ar jaunu tādu pārskata dokumentu. Tāpēc aicinātu jūs, jūsu kapacitāte, darīt visu, lai valstis godprātīgi un saulaicīgi praksē ieviestu AML direktīvu, citas saistošos normatīvus. Tas ir tas, ko no mums vēlas mūsu uzņēmēji, eh, mūsu patērētāji. Un mans jautājums ir šāds, vai esat eh, gatavi to darīt, vai tā ir arī jūsu apņemšanās šo procesu virzīt uz priekšu? Paldies, Heinelomas eh, kungs. Jā, tas ir svarīgi. Un, un jautājums ir gluži vietā. Mēs labi apzināmies nesenos notikumus, nu, tā, tā nosacīti nesenos. Esam par to runājuši, un tik tiešām šeit ir laiks um, mums visiem, uh, kā valstu un valdību pārstāvjiem, rīkoties intensīvāk. Jā, tik tiešām Dombrovska kungs mm, vakar nāca klajā ar, ar, ar, ar šiem paziņojumiem, un viņa sacītajā ieklausās. Uh, mēs, kā prezidenta valsts, jau esam ieplānojuši mm, sanāksmes, sanāksmes darba kārtībās, maija un jūnija ekofinā sarunu par šiem jautājumiem, bet līdz tam tik tiešām būs gatavs komisijas pārskats mm, par to, kā valstīs sokās ar 4. un it īpaši 5. antiatmazgāšanas direktīvas izpildi. Es, eh, kā, kā prezidenta valsts eh, finanšu ministrs, tik tiešām vēlētos šo, šo jauno direktīvu sasaistīt jau ar, ar, ar, ar mm, paveikto, ar, ar Somijas prezidentūras laikā paveikto uh, un eh, tām ir jābūt kompleksam risinājumam. Mēs eh, savā vēstulē par, par pievienošanos RM2 eh, to ļoti labi akcentējām un, un, un arī izjutām un labi saprotam, ko tas nozīmē un kas tieši ir jādara. Un uz, uz to aicināsim arī pārējos padomē tā, lai dalībvalsts starpā nu, šī, šī labā griba, šis entuziasms neapsīktu, eh, bet dalībvalstis izlēmīgi un apņēmīgi eh, spērtu soļus, lai eh, tā tad naudas atmazgāšanas direktīva tiktu pilnā mērā ieviesta praksē. Gerikāno kungs no Renew. Jā, paldies. Mariča kungs, sveicu jūs mūsu vidū. Vēlētos. Thank you Nu, tiešām atzīt, ka jums eh, nu, nav īsti paveicies. Eh, jūs eh, pārstāvat prezidentu valsti ļoti sarežģītā brīdī, Brexits, cit, citas lietas. Um, bet nu, mm, vēlu jums veiksmi un, un paužu ticību, ka jums tas izdosies. Man patika jūsu komentāri par, par Banku Savienību, man patika tas, ko jūs sacījāt. Uh, kā, kā mēģināsiet šo procesu atdzīvināt, jo tas ir tā kā iestrēdzis nedaudz. Un mm, depozīta apdrošināšanas sistēma šķiet parādījās jūsu uzrunā, vai, vai ir vēl kaut kādi tādi nu, relatīvi lieli projekti, kādus pastiprināti virzīsiet. Mm, sovereign exposure, tātad šie, šie finanšu aspekti un banku mm, glābšanas uh, Uh, sistēmu Bank Resolution. Nu, katru reizi, kad, kad kāda banka brūk un jūk, Uh, izskan, izskan žēlabas, ka otrais pīlārs mūsu banku savienībā īsti nedara, nepalīdz. Uh, Un, un, un vienmēr ir, ir, ir, ir jākrīt panikā par to, kas būs, ja banka, ja, ja, ja sāks brukt kāda lielāka banka, vai tad pietiks naudas, lai to glābtu. Un mans jautājums ir šāds. Eh, kā, ko, kā jūs gatavojaties, kādu leģislatīvo priekšlikumu komplektu un arsenālu jūs gatavojat par riska pārdali, riska mazināšanu, tātad eh, pakļautību riskam, eh, depozītu apdrošināšanu. Eh, ko vēl jūs gatavojat, kā tas viss jūsu ieskatā mm, tālāk būtu jātīsta, lai mm, no šādām bažām par kārtējo lielo banku krīzi vairs nebūtu pamata? Paldies! Eh, paldies, cienījamais deputāti! Jā, arī dzem nopietns un būtisks jautājums, mm, par kuru ir plaši spriests Eirogrupā, un mūsu kā prezidenta valsts nostāja ir tāda, ka eh, noteikti atbalstīsim Eiropas monetārās savienības tālāku paplašināšanu un padziļināšanu. Mums noteikti ir nepieciešama labi funkcionējoša banku savienība. Šis darbs turpināsies eh, banku savienības, eh, tātad Eirogrupas līmenī, spriežot par Edis priekšlikumu tā, lai taptu um, reāla, praksē lietojama un, un plaši izplatīta depozīta apdrošināšanas uh, garantiju sistēma, uh, kas būtu šis papildu elements uh, banku, banku savienībā. Un tas kļūtu tad par nu, tādu kā banku savienības uh, trešo pīlāru. Šeit darbs turpinās, ir atsevišķi tādi uh, aizķeršanās momenti, uh, Eh, vienu jūs minējāt, eh, šis te, šī te ideoloģiskā izšķiršanās par labu riska pārdalē vai, vai, vai riska mazināšanai kā principam. Uh, eh, tik vien tas, ka nu, šī jauna arhitektūra, parādoties trešajam pīlāram, nu, tas ir kas cits nekā vecā divu pīlāru arhitektūra. Tas būs kas jauns. Mm, tāpēc uh, nu, te mums ir, ir jāizvērtē mūsu, mūsu pieredze, eh, jāmācās no, no kļūdām, jārīkojas piesardzīgi, lai kaut ko nesabojātu. Un, ja runājam par eh, konkrētiem soļiem, par, par regulējumu, par pakļautību riskam, eh, home and host balance, nu, visi šie, šie tehniskie apsvērumi tiek un tiks skatīti tehniskā līmenī. Un uh, Mēs kā prezidentūra noteikti atbalstīsim šā, šī, šī dialoga turpināšanos, uh, esam gatavi piedāvāt mūsu resursus uh, par, par, par, uh, lai šīs labās institīvas tiktu īstenotas un, un noformulētas, un Horvātijas pozīcija nu jau divus gadus ir bijusi tā, ka uh, Eirogrupas sanāksmēm ir jānotiek uh, eh, no nu, tādā brīvpieejas eh, formātā, uh, kur, kur lemja tad, tad īstenie, uh, īstenie locekļi, bet uh, durvis nav slēgtas interesantiem, potenciāliem dalībniekiem. Uh, ir būtiski, lai tas notiktu tādā atklātā uh, Uh, um, patiesi tādā labticīgā, konstruktīvā gaisotnē, iesaistot uh, esošos un arī topošos un potenciālos uh, dalībniekus. Jā, paldies. Nākamais kolēģis Jakelūna kungs. Ministra kungs, sveicu jūs mūsu vidū Eh, es novērtēju to, ko sacījāt par, par to, ka grasāties eh, pievērsties demografiskajām eh, tendencēm, bet sākšu ar, ar risinājumiem finanšu jomā. Nu, tas nav īsti jūsu prezidentūras kompetencē, bet nu, Horvātija, Horvātija partijas valdībā esat eh, sabijis jau vairākus gadus, vai jums ir, ir formulējies kāds, kāds skatījums eh, par, eh, par to, ko pirms pāris gadiem piedāvāja Valdis Dombrovskis par finanšu pārādzību, ka tās būtu tā kā tādas divas kalnu virsotnes, tātad mm, vien, kur, kur atsevišķā tā kā, tā kā pīlārā, tā kā virsotnē būtu šī te patērētāja interešu aizsardzība un cik tālu es pārzinu situāciju Horvātijā, jums eh, tur bija zināmas aizķeršanās ar uh, kādu Šveices banku, kas izsniedza kredītus un, un, un uh, tad pēc tam šie, šie uh, uh, debitori uh, nonāca neapskaužamā situācijā, un tagad ir parādījušies jauni, jauni finanšu pakalpojumi, finanšu tirgus spēlētāji, kas nav pēc būtības finanšu uzņēmumi, banku, banku uzņēmumi, bet IT uzņēmumi. Un tāpēc eh, mans jautājums ir šāds eh, - šī te finanšu pāraudzības arhitektūra, vai jūsuprāt joprojām ir aktuāls šis Valda Dombrovska savulaik piedāvātais divu, divu virsotņu un nu, arī tāds tā kā divu pīlāru modelis? Um, un, un, un kā jūs, eh, kādu, kādas tendences jūs redzat savas valsts parādam, ņemot vērā jūsu valsts virzību pretī Eiroz, iestāja Eirozonām? Paldies, paldies cienījamais deputāti, par finanšu arhitektūru, par to, kā pāraudzība tiktu strukturēta. Jūs atsaucāties uz um, Valda Dombrovska kādreizēju priekšlikumu. Mēs uh, prezidentūrā esam ļoti konstruktīvi noskaņoti, esam gatavi uzklausīt idejas, iesaistīties dialogā. Jūs gluži pamatoti minējāt uh, Horvātijas uh, uh, gadījumu ar šo Šveices banku, kas izsniedza kredītus uh, Šveices frankos. Un tas, tas nebija tāds gadījums, kas bija tikai manā valstī, bet arī citās reģiona valstīs. Un uh, iepriekšējās finanšu, globālās finanšu krīzes pieredze mums, mums lika būt uh, uzmanīgiem. Un tieši tāpēc šeit, šeit ir, ir, ir, ir īpaši svarīgi, un to mēs tagad saprotam, kārtīgi, pareizi finanšu pāraudzību norganizēt. Tieši šo, šo, šo preventīvo elementu labi izveidota. Mm, Tā tad nepārspīlēt, ar, tāpat laikā nepārspīlējot ar, ar regulējumu, kas, kas var kļūt pārāk smagnējs. un apgrūtina banku un finanšu uzņēmumu uh, darbību. Uh, jautājuma otrā puse - fintech, šie, šie finanšu tehnoloģijas. Uh, arī par to ministri būs aicināti diskutēt Zagrebā Tā ir, tā ir unikāla iespēja uh, neformālā uh, formātā uh, sapulcēt kā finanšu ministrs, tā arī, arī mm, centrālbanku vadītājus. Un ļoti ceram, ka šādā formātā izdosies nonākt pie kādām interesantām idejām, uh, pie tāda jauna skatījuma uz situāciju, jo viss plūst, viss, viss mainās ļoti strauji šajā finanšu tehnoloģiju pasaulē. Mums ir jāspēj uz to reaģēt, mums ir jāspēj saprast, kas tur notiek. Par mūsu valsts parādu. Jā, tā tad atkal uzlieku Horvātijas finanšu ministra cepura galā. Jā, jums ir taisnība, ņemot vērā. Nu, šos četrus, piecus eh, nemāstriktas kritērijas, eh, procentu likmes, cenu stabilitāte, eh, tos tajā starpā plus divi fiskālajie kritēriji. Tātad valsts budžeta deficīts, kopējas valdības parāds. Pēc šiem kritērijiem Horvātija ir spējusi nostabilizēt savas, savas valsts finanses aizdīto četru gadu garumā. Mums ir ne tikai primārais, bet arī headline eh, pārpalikums. Eh, vēl gaidām eh, gala cipars par 19. gadu, bet šķiet, ka būs. Un aprīlī Erastats to apliecinās. Tik tiešām šeit tas īstais jautājums, par ko runāt, ir valsts parāds. 18. gadā Horvātijas valsts parāds bija kaut kur pie 85% no IKP un caur mūsu iztenotajiem pasākumiem izaugsmes e, veicināšana e, un fiskālā konsolidācija mums izdevās samazināt valsts parāda attiecību pret IKP šajā četru gadu nogriezienī par kādiem 13 procentpunktiem. Un par pagājušo gadu, nu, šis, šis rādītājs būs 71, komats kaut cik, bet nu tad um, raudzīsimies, kādi būs oficiālie Eurostata cipari. Tātad 13% punkti ir šis samazinājums, ja mēs to aplūkojam caur izaugsmas stabilitātes paktu un Māstriktas prizmu. Tas ir vairāk kā labi, vairāk kā apmierinoši un līdz ar to izpilda kritērijus. Uh, Eh, un, ja nekļūdos, tur eh, ir noteikums, ja valsts eh, parāda īpatsvars ir 60 un mazāk, tad tas jau ir ļoti labs rādītājs. Un Horvātija savu valsts parādu pret IKP samazina caurmērā par 3,5% punktiem gadā. Ja to pārtulkojam Māstrihtas kategorijās, uh, tad tas ir pat četras reizes ātrāk nekā tas um, būtu nepieciešams, nekā būtu pietiekami, lai kvalificētos. Tā kā ar šo kritēriju mums nav problēmu. Un atkal atgriežoties pie iepriekšējā jautājuma par uh, pievienošanos eirai, mēs nebūtu varējuši šo, šo iestāšanās, pievienošanās pieteikumu sūtīt, ja tam, ja tam nebūtu seguma, ja tam nebūtu mūsu, eh, pamatā nebūtu mūsu, mūsu rādītāji, mūsu sasniegumi. Un tieši tie eh, vieš mūsos pārliecību, ka esam uz pareizā ceļa, ka turpināsim mazināt valsts, eh, valsts parādu šo attiecību pret IKP, Mm, ir, ir būtiski pārvarēt šo, šo psiholoģisko barjeru, paiet zem zem noteikta, noteikta procenta, lai, lai visos, e, vis, visos būtu šī, šī pārliecība, ka uzņemtais kurs ir, ir neatgriezenisks. E, nākamajam kolēģim vārds e, Žuvāna kungs. Vēlos jums uzdot trīs jautājumus. Tātad, jūs grasāties pievienoties eirai, vienotās valūtas sistēmai Kā jūsu gadījumā izskatās izmaksu un, un, un zaudējumu un ieguvumu analīze? Jūsu valsts šobrīd pēc vairākiem būtiskiem parametriem ir, ir daudz priekšā vairākām Eirozonas valstīm, vai jums nebūs žēl no, no šīs uzņemtās trajektorijas izkrist pievienoties Eirozonai? Un otrām kārtām. Uh, Mm, negatīvo likmju uh, apstākļos, uh, nu, tas, tas rada neciešamas uh, galvas sāpes ļoti daudzu, daudzu valstu finanšu lēmējiem, mm, kad, kad nav iespējams nekādā veidā manevrēt, mazināt deficīta, deficīta rādītājus, tāpat laikā noturēt inflāciju saprātīgā amplitūdā, un kā jūs uh, to vērtējat, ņemot vērā, ka šīs tendences ir, ir, ir 30 gadus ilga, ilga procesa tāds rezultāts un, un kvintesence. Un visbeidzot, uh, kā jūs, kā prezidenta valsts, um, um, esat gatavi reaģēt uz, uz uh, tām jaunākajām tendencēm pasaulē, uz amerikāņu uh, tādu komerciālo šo te, nu, nacionālismu, kas, kas pieņemas apmēr, apmēros um, unilaterālismu, kas uzplaukst daudz viet pasaulē. Paldies! Paldies, godātais deputāta kungs! Jā, šis ir ļoti svarīgs temats. Un tas ir kaut kas tāds, ko mēs, un ar to es domāju, Horvātijas valdība un centrālā banka paredzēja jau kādu laiku iepriekš, jo galu galā šis nav tikai jautājums par to, ka mēs izlemjam, ka vēlamies pievienoties RM2 un eh, ieviest eiro, bet mēs vēlējāmies veikt rūpīgu kvantitatīvu analīzi, tādu iegūmu izdevumu analīzi, plusus, mīnusus, nevis statiski, bet dinamiski, ko var mācīties no krīzes perioda, kāda ir pieredze tās augtajām jaunajām dalību valstīm, kas pievienojās ERM un pēc tam eiro. Šis dokuments ir sagatavots e, valsts iekšienē arī pirms diviem gadiem, tas ir arī pārtulkots angliski, jūs to varat atrast. Bet ideja bija censties eh, apvienot un eh, izvērtēt, kāda ir plusi un mīnus. Sākšu ar mīnusiem. Tas ir īpaši svarīgi no mūsu iedzīvotāju viedokļa. Jūs labi zinat, ka Horvātija savulaik bija daļa no e, pilnīgi citas sistēmas valsts, un mūsu iedzīvotājiem ir vēl ļoti dzīvā atmiņā periodi ar hiperinflāciju, e, vērtības zudumu, devalvāciju valūtai, līdz ar to mēs nevaram e, ignorēt viņu bailes attiecībā uz cenām, uz noapaļošanu un kādu ietekmi eiro ieviešana var atstāt uz inflāciju. Vienlaicīgi mēs e, varam salīdzināt uh, ietekmi uz citām dalībvalstīm. Pirmajā gadā pieredze rāda, ka tie ir 0,3% vidēji. Tas varbūt nav vienreizējs pasākums, bet tāds tomēr īstermiņa pasākums. Tad, kad eiro ir ieviests, tad, kad cenas tiek nomainītas, tas ir īsts brīdis. Vienlaicīgi ir elements par pāreju uz eiro, pār, e, pārveidošanu uz eiro. Kurš to darīs, kā tas notiks? Iepriekšējā parlamentā tika runāts par Šveices franku, kur daudziem iedzīvotājiem e, e, kredīti ir kunā valūtā vai Šveices frankos. Kaut arī kuna jau 25 gadus ir mūsu nacionālā valūta. Tātad tās varbūt ir tādas vienreizējas izmaksas vai vismaz īslaicīgas, bet iegūmi būtu daudz lielāki un ilglaicīgāki, jo galu galā mums ir jāņem vērā valūtas eh, maiņas risks. Jāņem vērā arī struktūra ekonomikai, mājasemniecībā, publiskais sektors, bankas trīs ceturdaļas no viņu bilances tiešā vai netiešā veidā tomēr ir saistīta ar eiro, jo tas ir izveidojis vēsturiski, pirms tam tā bija Vācijas marka. Bet ir nepieciešams arī e, būtiski samazināt kredīt riskus, un Horvātija to ir izdarījusi, to ir viegli pārbaudīt. E, paskaroties mūsu valsts obligāciju uh, um, ienesīgumu, jūs redzat, ka šī atšķirība starp piedāvājumu un pieprasījumu samazinās ievērojami, šis spreads ir aizvien mazāk starp šīm piedāvātām cenām un tad salīdzinot ar līdzīgām valstīm, centrāla austruma Eiropas eh, valstīm, eh, jūs redzat, kāda ir situācija. Katrā ziņā, ziņā eh, izdevuma un iegūma analīze parāda vairāk iegūmus. Kas attiecas uz pašu prezidentūru un negatīvajām likmēm, ko jūs pieminējāt, kā arī zināmām eh, diskusijām, iniciatīvām šai eh, jautājumā, ka mums vajadzētu mainīt šos eh, jau nostiprinājušos noteikumus un idejas par deficītu līmeni, cenām, inflācijām, investīcijām. Es teiktu, kā izaugsmas modelis ne tikai nacionālā, bet arī Eiropas līmenī. Bez droša investīciju līmeni nav ilgspējīgs. Mums tāpēc ir jārunā par investīcijām, neatkarīgi vai tas ir par in, e, infrastruktūras investīcijām vai investīcijām pētniecībā, tam visam jābalstās uz izaugsmas modeli. Bet e, mums e, m, m, nevajadzētu arī ignorēt eh, miedarbību starp eh, to un fiskālo eh, stāvokli pozīciju, jo tas ir savā starpā ļoti cieši saistīts un viens ietekmē otru. Kā es to norādīju jau savā ievadu uzrunā, komisija potenciāli varētu pārstrādāt divu dokumentu paketu un sešu dokumentu paketu un uh, Eh, tas precīzāk būs zināms februārī. Mēs, kā prezidentūra, protams, eh, ļoti vēlamies veicināt diskusijas par šo tematu, jo tas ir ļoti svarīgi. Un visbeidzot par ASV un globālajiem jautājumiem, mēs, kā prezidentūra, rīkosimies, eh, cik labi vien varam, lai pamatā veicinātu dialogu, jo uzskatām, ka tas ir Eh, vissvarīgākais, jo tieši ar konstruktīvu pieeju un dialogu mēs eh, iegūsim visi. Jo tirdzniecība ir eh, ļoti svarīga. Paldies! Jurzikas kungs, ECR. Paldies! Pēdējās padomas secinājumu Eh, Memorāns pamatoti norāda, ka izaugsme Eirozonā joprojām ir zema un pirms krīzes līmenī. Ir risks, ka, ka Eirozona var saskārties ar ilgu periodu, kad ir zema izaugsme un zema produktivitāte. Tagad daudz tiek runāts par zaļo kursu Tomēr īstermiņā tas varētu nozīmēt lielākus izdevumus bez eh, atbilstoši augstākiem iegūmiem, respektīvi risks ar zemu produktivitāti. Līdz ar to ir ļoti nepieciešams īstenot eh, struktūrāls reformas, lai kompensētu to, kā arī eh, virzītu izaugsmi atpakaļ pirms krīzes līmenī. Tomēr mēs redzam, ka komisijas sagatavotas valstīm uh, domātās eh, rekomendācijas nav īsti vērstas uz to, lai uzlabotu eh, atbildības uzņemšanos par reformām. Piemēram, Spānija visdrīzāk eh, atcels vairākas darba tirgus reformas, arī Francijā ir grūtības ar to ieviešanu, arī manā valstī, Slovākijā, valdība izjauca ilglaicīgo pensiju sistēmas stabilitāti. Mans jautājums ir jums, kā jūs veidosiet motivāciju dalību valstīm pātrināt struktūrālo reformu īstenošanu un novērsīsiet eh, šo reformu atcelšanu risku? Jā, es zinu, tas ir sarežģīts jautājums, bet varbūt jūs varētu tomēr censties atbildēt. Paldies, godātais deputāta kungs. Es teiktu, ka caur savu jautājumu uh, Jūs esat ne tikai uzdevuši, uzdevuši šo jautājumu, bet eh, daļēji jau arī atbildējis uz to. Jo tad, kad mēs runājam par potenciālo izaugsmi, pats fakts, ka mēs joprojām saskaramies ar izaicinājumu, ka potenciālā izaugsme ir, nav sasniegusi pirmskrīzes līmeni, un eh, runājot par produktivitāti, mums visiem vajadzētu domāt par to, kā Eh, pacelt eh, dzīves eh, standartus, kā pacelt algu. Bet algas celšanai ir jābūt saistībai, saistībai ar produktivitātes pieaugumu. Ņemot vērā to, kas sasniegts ar monetāru un fiskālo politiku dalību valstīs un arī Eiropas Savienības līmenī, uzsvers būtu jāliek, protams, uz struktūrālo pasākumu kopumu Pareizais jautājums, protams, eh, ir, kā padarīt pievilcīgākas šīs lietas, jo mēs zinām, ka katra struktūrālā reforma nozīmē zināmas eh, izmaiņas un vienmēr ir eh, ne tikai ekonomiskas sekas, bet arī politiskas, kas arī ir svarīgi. Tāpēc uh, ir svarīgi šī reformu atbalsta programmas jautājums, par kuru turpinās vēl sarunas. Es to jau pieminēju savās uh, eh, ievada piezīmēs. No vienas puses ir eh, budžeta instruments konverģencei dalību valstīm, uh, Eiropas zonas dalību valstīm un arī citām da dalību valstīm ir pieejams papildu instruments kas arī atbalsta reformas un ir saistīts ar investīcijām. Tas nozīmē, ka kopā ar vienoto pieeju mums ir nepieciešams e, veicināt informētību dalību valstu vidū, ka bez kārtīgiem struktūrālām reformām mēs nevaram sagaidīt izaugsmas palielināšanos. Uh, jo mēs skatāmies uz 2020. 21. gadu budžetu, mēs uh, domājam par septiņu gadu daudzgadu finanšu schēmu, bet potenciālais izaugsmas jautājums pat iet uh, tālāk par šo uh, jomu. Paldies jums ne tikai uh, par šo jautājumu, bet arī par to, ka daļai atbildējat uz to. Es domāju, ka mums visiem jāstrādā kopā pie tā, lai informētu valstu vadības, politisko eliti un eh, plašāka Eiropas eh, Savienības eh, sabiedrība, ka ir viennozīmīgi nepieciešams reformas. Paldies! Zigfrīds Murešans, Eiropas Tautas partija. Paldies, ministra kungs, esat sveicināts Eiropas parlamentā, arī no manas puses. Paldies par to veidu, kā jūsu valdības vadībā tiek samazināts valsts parāda līmenis, nodrošināt eh, stabilu izaugsmi un, eh, kas ir svarīgi, arī samazinās bezdarbs. Man ir divi jautājumi, ministra kungs. Viens par budžeta instrumentu eh, konverģencei un konkurētspējai un reformu atbalstu instrumentu. Mums parlamentā bija ilgas sarežģītas sarunas par darbības jomu un pārvaldību šajos instrumentos, un pirmais par šo divu instrumentu finansēšanu. Uh, lai tie varētu būt ambiciozi instrumenti, ir jābūt atbilstošam finansējumam. Mēs visi zinām, ka priekšlikums finansējumam Somijas eh, priekšlikumā, eh, kāds tas bija. Un mans jautājums jums, kāds jūsuprāt ir atbilstošs finanšu līmenis, eh, finansējuma līmenis šiem diviem instrumentiem? Un kad jūs sagaidat iespēju panākt vienošanos par šiem instrumentiem un par daudzgadu finanšu schēmu DFS? Otrs jautājums saistīts ar zaļo kursu un tā radītajām iespējām. Jūs runājāt par to, ka nepieciešams atbalstīt ekonomisko izaugsmu Eiropā, un uh, mans jautājums ir tieši par uh, taisnīgas pārējas fondu un mehānismu kā potenciālu ir, eh, instrumentu izaugsmas atbalstīšanai, cik li, eh, lielam tam būtu jābūt, vai komisijas ierosinājums ir pietiekams un kā šos instrumentus izmantot, lai atbalstītu Eiropā ekonomisko izaugsmu. Paldies, godātais deputāta kungs! par reformu atbalsta programmu vai eh, daļu no šiem big. Sarunas vēl turpinās. Kā jūs zinat, tā ir eh, neatņemama sastāvdaļa kopējās DFS sarunās. Mēs kā prezidentūra šajā tematā un dažos saistītajos tematos mēs gaidām politiskās eh, norādes un kopējo ietvaru, kas eh, tiks darīts zināms. Mēs nevaram apsteigt šos pasākumus un šodien pateikt, eh, kad tas viss varētu notikt, bet es domāju, tas ir svarīgi jums, Eiropas parlamentam un arī šai komitejai, jo īpaši, ka tikko mums būs uh, šīs eh, norādes, tad eh, mēs būsim gatavi rīkoties, eh, iet pantu pa pantam un skatīt visus šos jautājumus. Tas principā ir vienīgais, ko es šobrīd varu pateikt. Kas attiec uz zaļo kursu, vakar šī gada pirmajā ECOFIN padomē tieši bija šis temats apspriešanai Varu jūs informēt, ka diskusija bija ļoti auglīga, ļoti konstruktīva, bet es teiktu, ka vēl ir diezgan pāragri kom, eh, spriest par tālāko komisija un dalībvalsts apmainījās ar saviem viedokļiem. Mums eh, katrā ziņā šis temats šķiet ļoti svarīgs, Un, kā jau es vakar arī norādīju, mums varbūt vajadzēs ne tikai mēnešus, bet pat gadus, līdz eh, nonāksim līdz uh, sekmīgai vienošanos. Katrā ziņā mēs kā prezidentūra to paudām jau vakar padomē un varam uh, atkārtot šeit parlamentā. Mēs esam gatavi sākt organizēt, piedalīties dialogos, padomē, tehniskā līmenī, citā līmenī, lai varētu uh, reaģēt uz šo tematu. Paldies, Pols Tanks, sociāldemokrāti. Paldies, priekšsarētāji. Esat sveicināti, Mavriča kungs, šeit, eh, lai jums veicas šajā pusgadā. Jūs runājāt eh, atskaitīšanās, jā, par jā, atskaitīšanas jautājumu par dalību valstīm. Austrija aktualizē šo jautājumu Somijas prezidentūra nāca klajā ar pārskatītu priekšlikumu, ņemot vērā padoms juridiskā dienesta atzinumu. Un eh, bija jāapspriež tiesiskais pamats priekšlikumam. Ņemot to vērā, manuprāt, ir svarīgi atgriezt šo jautājumu atpakaļ darba kārtībā, ņemot vērā, ka ir eh, arī eh, pieejams šablons vai ko var izmantot, eh, un vajadzētu pasteikties, ko jūs prezidentūra eh, taisas darīt šajā jautājumā. Paldies, deputāta kungs. Šis jautājums, kas eh, nesen ir atkal aktualizējies, Ja atļausiet, varbūt pāris piezīmes ehm, attiecībā uz to, lai mēs pilnībā saprastu visi šo jautājumu. Nacionālās nodokļu ehm, pārvaldes nodokļu iestādes jau apmainās ar informāciju par uzņēmumiem administratīvās sadarbības ietvaros. Tomēr šobrīd jautājums, kas tika no jauna aktualizēts, ir jautājums par sabiedrības um, piekļuvi šiem datiem. Kā jūs zinat, mēs visi uh, strādājam padomus e, līmenī jau diezgan tālu. Esam pavirzījuši šajā darbā, bet tur ir vairāk strīdīgi punkti, un mums kā prezidentūrai būs smagi jāstrādā, lai turpinātu sadarbību ļoti cieši ar dalību valstīm un censtos nonākt pie risinājumiem e, tam, kā virzīties tālāk. Bet šobrīd, vismaz jūs to noteikti zinat, esam šobrīd nonākuši tādā punktā, kur šim tiesiskajam pamatam ir strīdīgs punkts un ir jālem par to, eh, kā darboties tālāk. Bet dialogā ar dalību valstīm un iestādēm centīsimies atrast risinājumu, kas ļaus eh, virzīties tālāk šajā procesā. Nīderlandē man ir iemīļots ienaidnieks eh, naftas kompānija Shell. kas šobrīd jau pilnībā atskaitās eh, par katru dalībvalstu. Mēs tagad zinām, ka viņi nemaksā Nīderlandē uzņēmumu ienākumu nodokli. Manuprāt, tuvojas pārmaiņas, un šis ir īstais brīdis. Jūs sakat, ka vēlaties sadarboties ar dalībvalstīm Ko tas nozīmē? Jūs centīsieties izdarīt spiedienu un pabeigtos eh, tuvākajā pusgadā, jeb jūs eh, centīsieties no, sākt visu no jauna. Kā jau es sacīju par šo jautājumu, ar juridisku, ar tiesisko pamatu, tas nav gluži mūsu kompetencē. Mēs nevaram būt eh, tie, kas pasaka, kā tad būs. Uh, It īpaši, ja eh, līguma panti eh, tiek interpretēti atšķirīgi. Tad vienīgais risinājums, kā virzīties uz priekšu, ir dialogs. Nav šaubu, ka mēs esam informēti par šo faktu, un tā ir daļa no kopējas, varētu teikt, paketes eh, ar tiem jautājumiem, kas tiek skatīti padomē, nodokļu jomā, it īpaši BEPS, OECD līmenī kas arī ir būtiska daļa mūsu dialogā un diskusijā par to, kā uzlabot globālā līmenī uzņēmumu eh, aplikšanu ar nodokļiem, tātad ne tikai Eiropas Savienībā, bet pat plašāk. Nu, tas ir tas, eh, ko mēs varam izdarīt un ko mēs arī darīsim kā prezidentūra. Paldies! Bilijs Galagers, Renew. Jā, paldies, lai Horvātijas prezidentūrai veicas. Man ir jautājums par stabilitātes un izaugsmas paktu. Komisija eh, mēneša beigās paziņos, ka eh, notiks pārskatīšana, līdz ar to nākamā ekofina sanāksmē droši vien būs eh, iespēja apspriest parametru šai pārskatīšanas procedūrai ņemot vērā to, ka jūs esat pauduši lozungu, ka Eiropa, kas attīstās, izaugsme nav gluži tāda, kādu mēs to vēlamies, un tas var ietekmēt eh, nodarbinātību, investīciju sociālās pakalpojumus un tā tālāk. Paskaroties uz pašu paredzēto pārskatīšanu šim paktam, mēs runājam par stabilitāti, bet diezgan maz uzsvars ir likts uz izaugsmas daļu Veicot pārskatīšanu, vai tā būs daļēja, jeb padziļināti tiks analizēta arī ietekme, kas stabilitātes un izaugsmas paktam ir uz monetāro un arī fiskālo politiku Eirozonā un Eiropas Savienībā kopumā. Vai pat ejot tālāk, vai ekonomikas būs gatavas investēt ne tikai izdevuma daļā, bet kapitāli daļā infrastruktūrā, ilgtermiņa ieguldījumu izglītībā, pētniecībā, inovācijā, jomās, kur varbūt ir uh, trūkumi un uh, vajadzības kapitāla pusmē, pusē. Esmu nobežījies, ka tas varētu stingri ierobežot konkrētās valstis veikt investīcijas ilgtermiņa kapitāla e, pusē Es labi apzinos, ka demografiskā situācija Eiropas Savienībā ievērojami mainās. Mēs novecojam kā sabiedrība, un mums ir jāsāk strateģiski plānot eh, nākotnē. No šīs perspektīvas, tad vai jūs izmantosiet savu prezidentūru, lai analīze par stabilitātes un izaugsmas paktu ietvertu plašākus uh, parametrus, ne tikai monetāro politiku un valdību tēriņus, bet arī plašāks investīcijas eh, eh, vajadzības ilgtermiņa projektos. Paldies, deputāta kungs. Tas ir cieši saistīts ar vienu no iepriekšējiem jautājumiem. Kā es atbildēju uz eh, to, tā es atbildēšu arī tagad. Tas ir ļoti aktuāls jautājums, jo galu galā šī ir viena no galvenajām lietām, kas mums būtu jāskata. To es sacīju arī savā ievadu uzrunā. Izaugsme mums ir, bet tā palēninās, it īpaši sākot no 2018. gada. Mums eh, vēl ir labā atmiņā tas, ko mēs mācījāmies no iepriekšējās krīzes, un tad visi šie elementi, kā es ceru, vismaz eh, liks komisijai, jo šobrīd eh, es vienkārši nezinu atbildes uz dažiem no jūsu jautājumiem kas tieši būs daļa no šī ziņojuma. To mēs uzzināsim februārī. Tā, tā, tā tad būs uh, pirmā reize, kad sāksim dialogu par šo jautājumu. Zagrebā Aprīlī neformālā ekofina mums būs iespēja turpināt šo dialogu, bet visas jūsu pieminētās lietas, elementi, protams, ir ļoti aktuāli. Makroekonomiskā stabilitāte e, izaugsmē ir absolūti nepieciešama, bet ar to vien nepietiek. Mums ir jāņem vērā arī investīciju aktivitāte, ne tikai publiskās investīcijas, bet arī privātās investīcijas Eiropā un individuālās dalību valstīs, bet um, pēc pieredzes no nesenās eh, fiskālās eh, krīzes mums nevajadzētu ignorēt eh, elementus un ietekmi arī uz fiskālo nostāju. Tāpēc bija vajadzīgi divu dokumentu un sešu dokumentu pakets. Atceros mūsu iepriekšējās diskusijas padomē, kur mēs runājām arī par to, ka ir nepieciešams uzlabot uh, vispārējo informētību, izglītību iedzīvotājiem, ka šeit nav runa tikai par viena gada izaugsmi un faktiskajiem izaugsmas rādītājiem konkrētajā gadā, bet jāskatās arī uz potenciālo izaugsmi, uz eh, varbūt eh, ne, nepiepildīto potenciālu, kas ir ļoti svarīgi elementi. Tāpēc es atzinīgi vērtēju ne tikai jūsu jautājumu, bet arī iepriekšējos jautājumus, kas paralēli, kas saka, ka paralēli šiem procesiem mums ir arī jārunā par to, cik svarīgi ir struktūrālās reformas īstenot, jo tas ir tas, kas var veicināt uh, izaugsmas potenciāla piepildīšanos. Katrā ziņā mēs gaidām šo ziņojumu, ko jūs pieminējāt, un potenciālo pakta pārskatīšanu. Tā divu dokumentu un sešu dokumentu pakets eh, pārskatīšanu un šo kopējo diskusiju. Paldies! Thank you very much. Paldies! Un tagad nākamais runātājs ir Aušra Mandekiene no ETP Lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze! Paldies par man doto vārdu! Vēlētos pateikties arī ministram Mavričkungam. Paldies par atbildēm, un tagad runāšu lietuviešu valodā. Paldies! Horvātija savas eh, prezidentūras prioritātes prezentējot skaidri pateica, ka tā mēģinās īstenot eh, daudz multilaterālās finanšu programmas pēc iespējas līdzsvarotāk līgumos, runājot par kohēzijas un lauksaimniecības politiku, šīs abas eh, politikas neņem vērā jaunus finansiālos izaicinājumus, un eh, to arī jūs tā kā nepie, jūs pieminējāt sociālo drošību, sociālo politiku izglītību, ka tā būs jūsu prezidentūras eh, prioritāšu sarakstā, bet tam toties ir nepieciešams Eiropas finansējums. Vārdos jau tas izklausās izcili, un tomēr Eiropas Savienības deklarētos mērķus varēsim sasniegt tikai tad, ja mēs palielināsim Eiropas Savienības ieņēmumus, proti ir nepieciešams papildus finansējuma avots, avoti, vai arī mēs pārdalīsim ieņēmumus izglītībai un citiem vajadzīgiem e, domēniem un atņemsim to lauksaimniecībai. Lietuva arī šis jautājums ir sasāpējies. Mēs eh, ļoti labi apzināmies, ka lauksaimniecības eh, lobētāji ir viena no ietekmīgākajiem, bagātākajiem un spēcīgākajiem Eiropā. Jaunās eh, dalību valstīs šie lobētāji ir cieši saistīti ar politiskajiem spēkiem. Tāpēc jautājums par jūsu spēju, jūsu izvirzītos ambiciozos mērķus sasniegt ir aktuāls. Bet vēlējos uzdot konkrētu jautājumu sekojošo. Vai jūs atbalstīsiet vairāk pragmatisku skatījumu un varbūt atteiksieties no mērķa par katru cenu panākt vienošanās Un vai jūs atteiksieties no tādiem tukšiem principiem un skaļiem saukļiem un vienkārši darīsiet to, kas nāk par labu iedzīvotājiem? Paldies! Much, honorable. Uh, paldies, paldies godātai Maldekienas kundzei par jautājumu un uh, es jau pieskāros nedaudz tematam par investīciju programmu atbalsta instrumentiem. Un uh, tas pats attiec arī uz jūsu konkrētu uzdoto jautājumu, tātad pa nozerēm. Tas eh, atspoguļosies arī daudzgadu finansu schēmā, bet eh, patreizajā brīdī mēs nogaidam. Mēs nogaidam politisko vadlīniju saskaņošanu. Diskusijas padomē notiek, arī vienošanās tur tiks panākt agrāk vai vēlāk un esmu pārliecināts, ka jūs uzdotie specifiskie jautājumi arī taps diskutēti šajās padomas sanāksmēs. Un, protams, gala priekšlikums būs mūsu vadošā zvaigzne, uz to tad arī iesim, un mēs kā prezidentūra, un to jau es teicu, uzskatām, ka mums ir jābūt pilnībā gataviem arī nākošajiem soļiem, tātad doties pareizajā virzienā, kad podliskās vadlīnijas būs izvirzītas. Visticamākais, ka jūs pieminējāt vai vismaz domājāt arī par pašresursu ideju un redzēsim, kā tas viss politiski iekrāsosies. Paldies, saka priekšsēdētāji, un nākamais eh, no S&D politiskā spēka Mar Mariko kungs. Marič, uh, eh, already... Paldies, eh, saka Belkas kungs, paldies ministram Mavrič kungam. Jūs jau pieminējāt Banku Savienības tematu un niansētāk runājāt par ekonomiskās un monetārās savienības stiprināšanu. Bet eh, šobrīd Eiropas depozītu un nodrošinājumu schēmas mugurkauls. Un mans jautājums ir to saistītais, vai jūs esat gatavi un atvērti jaunām idejām proti? Uh, gatavi lielam kompromisam starp tām valstīm, kuras vēlas um, samazināt riskus, un tām, kuras vēlas pārdalīt riskus. Vai jums ir kaut mazākā nojauks, nojausma par to, ko darīt, vai vismaz kurp meklē, kurā virzienā doties šo ideju meklējumā? Un eh, viens eh, ar Horvātiju specifiski saistīts jautājums. atbalstu Horvātijas lēmumu iestāties Eirozonā. Viens eh, no kritērijiem ir divu gadu laikā iekļauties ERM2 sistēmā. Kūna patiesībā jau ir saistīta ar eiro un problēmai tad ar ERM2 noteikumiem nevajadzētu būt, bet patiesībā ir, jo ERM2 ERM2 paredz daudz elastīgākus nosacījumus nekā Horvātijas centrālā banka noteikusi. Un jūsu verdikts vai, e, vai ERM2 paredz lielāku kunas svārstību amplitūdu? Paldies, saka Mavrič kungs atbildē, paldies par IDIS un par Banku Savienības ciešāku nostabilizēšanu. Uh, Es jau to teicu vairāk kārt atbildot un arī ievadvārdos, un tagad atkārtošos, ka, protams, mēs vienmēr esam atvērti dialogam. Eirogrupā šis dialogs notiek, un esam šo dialogu gatavi turpināt arī padomē. Kā jau jūs teicāt, tas šobrīd šis te strupceļš, jeb iesaldēšana, jeb apturēšana, mēs esam gatavi par to runāt. Uh, Nākamais Banku Savienības divi pamatpilāri, par tiem tiek diskutēts, un um, par IDIS. IDIS tad nāks pēc tam. Es esmu pārliecināts, ka situācija šobrīd um, ir tāda, ka Banku Savienības stiprināšana ir jāturpina, bet viedokļi, protams, ir dažādi un dialogs turpināsies. Par eiro un kunu kunu, kas ir Horvātijas eh, valūta. Jā, jūs eh, jau ļoti labi ieskicējāt to, kas notiek ar mūsu valūtām. Tātad Horvātijas centrālā banka, kas varbūt mainīs savu politiku, patiesībā jau kopš 93. un 94. gadā, kad apgrozībā parādījās kuna, tad eiro ir svārstīgs, eh, svārstīga likme, kamēr uh, kuna, kura agrāk bija piesaistīta vācu markai, tagad eiro, līdz ar to pēdējās, pēdējos 25 gadus, divas desmitgades šīs svārstības ir pietiekami nelielas. Protams, ka centrālā banka monit te, uzrauga to, kas notiek eh, kunas svārstību līknēs, bet eh, vismaz šobrīd ir neiespējami spekulēt par to, kāda būs, eh, kāda būs maiņas likme brīdī, kad kunu nomainīs eiro. Bet, protams, ka mēs nesagaidām, ka būs kaut kādas milzīgas izmaiņas un kuna tiks mainīta kaut kādā neloģiskā kursā. Uh, bet eh, pirms eh, recesijas laika mēs eh, katru reizi skatījāmies, kāda ir šī saikne kunai ar eiro. Protams, Horvātija ieplūst, iepļūst ļoti daudz eiro tieši vasaras atvaļinājuma laikā, turismu sezonijas laikā, bet um, neskatoties uz pietiekami negatīvām prognozēm recesijas laikā šī likme nemainījās, šis um, maiņas likme nemainījās. Līdz ar to Horvātijas centrālā banka īstenojot atvērtas tirgus rīcības instrumentu īstenošanu, tomēr mēģina to visu stabilizēt. Un mēs nesagaidām, ka ERM2 ietvaros kaut kādas svārstības būtiski palielināsies. Aha, vēl papildus jautājums. Uh, Jā, ko es vēlējos pajautāt? Horvātijas gadījumā, saka Belkas kungs, tā tad šī prasība iestāties ERM, pievienoties ERM2, tam nebija nekādas jēgas, jo Horvātija to jau sen ir pārpildījusi. Jakaļunas kungs nākamais lūdzu. Paldies! Paldies man par man vēlreiz doto iespēju izteikties par tādiem sarežģītākiem jautājumiem, kā mēs zinām, finanses pašas par sevi ir pietiekami daudzšķautņainas, bet jūs pieminējāt demogrāfiju, krīzes, konflikti, migrācija no ārpuses, tātad Horvātijai, Lietuvai, Latvijai problēmas ir līdzīgas. Tas, ka no mūsu valstīm aizplūst darbspējīgi vecuma un gudrākie iedzīvotāji, ir fakts. Uh, kā nodrošināt ekonomikas un demogrāfijas ilgtspējīgu attīstību. Jā, jautājumu jau nav e, tik viegli atbildēt. Jūs pieminējāt, ka jūs varbūt kaut ko vēlaties darīt, bet jūs tikai pieminējāt, ko konkrēti. Un par daudzgadu finansu schēmu runājot, ir vairākas dalību valsts, jaunās dalību valstis, visticamākais, ka varbūt ne Horvātija, bet daudz e, dalību valsts daudzgadu finanses schēmā piedzīvos e, kohēzijas un arī citu fondu finansējumu samazinājumu. Un, e, piemēram, Lietuvā šobrīd e, pirmo reizi vairāku desmitgažu laikā demografiskā situācija var tikt uzskatīta par vāju pozitīvu, bet vispār kā jūs vērtējat to, ka darba spēks aizplūstos no mūsu valstīm, aizplūst arī ekonomika, kas spēja un jauda, un kā tas varētu reāli atspoguļoties ekonomiskās problēmās. Tātad demogrāfijas saikne ar daudzgadu finansu schēmu jaunajās dalībvalstīs. Paldies parlamentu deputātam par ļoti interesanto jautājumu, saka Maričs kungs. Es eh, ļoti labi apzinos, ka jautājums par demogrāfiju ir kā tāds karsts kartupelis. Uh, Tas attiec ne tikai uz Baltijas valstīm, tas attiec uz Centrāla Eiropas valstīm, Horvātiju. Mēs uh, valstu līmenī mēģinam stāties pretim šīm negatīvajām demokrāfiskajām tendencēm, bet kāpēc Horvātija to vēlas pacelt padomas līmenī skatām jautājumu? Tāpēc, kad ir nepieciešama savstarpēja izpratne. Protams, ka nekad visi nebūsim viensprātis, ko darīt un kāpēc, bet vismaz runāt par šo jautājumu, tas jau būs daudz. Nav jau tā, ka mēs ar burvju nūjiņu kaut ko atrasināsim vienas nakts laikā, un tas attiecas kā nacionālā, tā Eiropas līmenī. Tomēr demogrāfiskās izmaiņas, nu vismaz manuprāt, un ar to saistītās eh, fiskālās problēmas, veselības aprūpas sistēma, vecuļaužu aprūpas sistēma, sociālā sistēma, tas viss ir jārunā. Šobrīd ir skaidrs, ka ir nepieciešams īstenots struktūrālas reformas šo manis tikko pieminēto sistēmu piemērošanā jaunajai realitātei, bet eh, finansējums, kur tas radīsies, tā tad eh, pat eh, runājot varbūtēji par ekonomiskas izaugsmi, par to, ka e, radīsies, ka, ja, ka darba vietas ir, bet darba spēka nav, Tas būs šo debašu kodolā. Un, protams, arguments, kāpēc mēs vēlamies par šo jautājumu runāt padomas līmenī, ir tāds, ka, jā, komisijas prieksēdētāja vietniece ir no Horvātijas, un viņas atbildības sfēra, demogrāfija arī ir mūsu prioritāte. Tātad mēs gan no komisijas puses caur Horvātijas komisāri, gan arī mūsu prezidentūras laikā kā prezidējošā valsts runāsim. Ir svarīgi par šo jautājumu runāt visu Eiropas institūciju līmenī, jo tas ir ļoti svarīgi. One, uh... Jā, paldies. Nu, tagad uh, ātrie jautājumi. Roberts Balants šeit vēlas ko vaicāt mūsu viesim. Jā, liels paldies priekšsēdētāji. Man ir patiesi prieks atkal būt šeit, tikties ar jums. Sveicu jūs, ministra kungs. Nu, tiešām iespaidīgi, jūs ļoti labi saprotat, par ko runājat, jūs esat kompetents, un viena lieta, par ko es salaž esmu izteicies šādā sanāksmēs, ir negatīva procentu likmju nevēlamā ietekme uz ražošanu Eiropā uz mūsu aktīvu vērtību, tāpat arī esmu kritizējis negatīvo likmju ietekmi uz uh, kapitālisma, kapitālismu kā, kā sistēmu. Uh, lai kapitalistiska sistēma darbotos, ir nepieciešama nauda. Uh, ja ir negatīvas likmes, tad uzņēmumi pamazām kļūst par zombijiem, kas knapi velk dzīvību, kā tas ir Japānā. Uh, Uh, netiek stimulēta naudas aizdošana, jo tas nav izdevīgi, un mēs dzīvojam neparastos, nebijušos laikos, kur mēs redzam šo, šo uh, grandiozo sadalījumu. Lūk, ir aktīvu vērtība, kas pieauga un, un tiek veidoti tādi tā kā aktīvu burbuļi, un es savulaik biju investīcija baņķieris e, vēl nesen Terēzes Mejas premjerēšanas laikā, un tagad esmu šeit. Un es e, savā ikdienā strādāju ar riska parametriem, tos analizēju, uz tiem lūkojos. Uh, un mm, ideja un EKR grupas pārstāvi šeit eh, pauda savas bažas par banku savienību, par depozītu garantiju schēmu, bet mans jautājums ir šāds. Eiropas uh, stabilitātes mehānismā ERM šķiet 55 eh, miljārdi ir tā apmērs. Vai jūsuprāt, tas beidzot ir pietiekami? Vai ir vēl kas, ko Eiropas Savienība varētu darīt lietas labā, Eh, mēs, apvienotā karalista, noteikti nevēlēsimies, lai mūsu tuvākos kaimiņus šeit Eiropā piemeklē tādas šausmas, kā tas bija pirms dažiem gadiem, un man pat ir bail iedomāties, ko tas nozīmēs mazām valstīm, kā piemēram Horvātija. Un no manas valsts pozīcijām raugoties mm, Eiropai nebūtu pārmēru jāpaļaujas uz monetāro politiku, it īpaši tagad negatīvo likmju eh, laikā. Uh, Atcerēsimies, ka pirm, brīdi pirms iepriekšējās krīzes eh, likmes bija ap 4,5%, bet tagad uh, nav vairs citu variantu, kā tikai drukāt jaunu naudu. Un tas ir, tas ir, tas ir uh, pilnīgi nenormāls, uh, neprātīgs uh, pseido risinājums, kas neko neatrisina. Un, uh, Mm, vēlējos eh, no, no jums eh, dzirdēt, eh, šobrīd jums uzsākot savu prezidēšanu mm, Eiropadomē, kādus risinājumus jūs grasāties vēl apsvērt kādus brīvā tirgus plāksnē, lai piedāvājumu pusē padziļinātu aktivitāti, lai stimulētu investīcijas, lai cilvēki uzņemtos risku, vairāk riska Eh, tādā veidā liekot eh, tautsēmniecībai atkal rūkt un, un iet uz priekšu. Jo eh, nu, pārmēr ilgi Eiropā šeit esam paļaujušies uz tādu tā kā deus ex machina, kad, kad priekškārs pavērsies un kādi pārdabiski spēki mūs izglābs un, un, un, un Eh, tas ir naivi. Eh, Parādzīsimies, kas jau tagad notiek Vācijas autoindustrijā. Desmiti tūkstoši jau ir tikuši klusītiņām atlaisti. Eh, un pagaidīsim vēl brīdi, pirms šie cilvēki sagrupējas, apvienojas un sāk piesaistīt sev mm, juristus. Jā, paldies. Centīšos izteikties īsi. Jā, jūsu, jūsu karjeras gājums un jūsu zināšanas par šiem jautājumiem uh, ir, ir, ir neapšaubāmas. Un es kā uh, Horvātijas finanšu ministrs atbildēšu uz, uz, uz šiem jūsu jautājumiem, komentāriem. Es savulaik uh, ar pilnu atbildību, kad bijām vairāk kā 300 bāzes punktus. Uh, šie suverēno, suverēno vērtspapīru deficīts mums bija, un tagad eh, mēs esam spējuši sasniegt negatīvu ienesīgumu eh, pāris gadu laikā, tā kā, nu, paraugoties uz, uz, uz budžeta situāciju, kur jūs maksājat 3,5% eh, vienkārši procentu punktus vienkārši procentos, nu tad skaidrs ir, ka, ka risinājums ir samazināt uh, procentu likmes ne tikai tāpēc savu budžetu interesēs, bet arī, lai uh, nu, to visu pārvērstu nu, tādā tālajošā efektā ietekmē uz tautsaimniec kopumā lai visiem visai šai konjunktūrai būtu atbalsts arī, arī uh, mājasaimniecībās, arī uzņēmumu kontos. Un es personīgi tagad atkal kļūst par prezidentūras pārstāvu, par ekofinu priekšsādātāju. Es esmu visnotaļ pārliecināts, ka šobrīd esam stipri labākā situācijā un formā nekā vēl pirms dažiem gadiem, neskatoties uz dažiem trūkumiem, kurus jūs pilnīgi pamatoti minējāt. Ja ir negatīvas likmes vienā aktīvu klasē, nu tad, tad notiek bēgšana uh, uz citu citām aktīvu klasēm. Nu, tā tas notiek mūsu valstī, piemēram, Horvātijā nekustamo īpašumu tirgu atkal ir izaugsme. Mums ir eh, mūsu galvaspilsēta Adrijas piekrasta, kas, kas ālež būs, būs pieprasītas, pieprasīta aktīvi, jā. Bet ir, ir, ir, ir, ir šī likumsakarība. Tā kā ir jādiskutē, ir jārunā, eh, jāliek galdā argumenti, un mēs mm, noteikti ar to rēķināmies un to rosināsim uh, padomē un, un uh, Eiropā kopumā. Paldies! Paldies, Marīča kungs, pār šīm atbildēm. Minūte ilgs pārtraukums pirms uh, turpinām ar nākamo darba kārtības punktu. late. And, uh... So please, if you could take a seat because we are. Kolēģi, lūdzu jūs uh, ieņemt savas vietas, jo esam, kā gadījies, kā nedaudz um, iekavējuši. So now we are. Un turpinām. Aprunāsimies ar Eiropas Banku iestādes uh, priekšstādātāja amata kandidātu, nominantu. Šī ir pirmā šāda uzklausīšana. Eh, atlasi veids Eiropas banku iestādes eh, pārvaldnieku eh, grupa. Un tāpēc sveicu jūs, Krosa kungs, Eiropas banku iestāde Eh, eh, iestādes vadītājs šī gada 31. janvārī Adams Farkas eh, atstās savu amatu un ir nepieciešams jauns iestādes vadītājs. Un jūsu kandidatūra ir piedāvāta šim amatam. Mm, to ir arī atlases tātad, komiteja, ir, ir, ir, ir jūs nominējusi, un šobrīd jūs esat īrijas centrāla bankā augsta amatpersona. Un uh, Eiropas banku iestādes uh, vadītāja amats ir pietiekami nozīmīgs, lai uh, mēs jūs uzklausītu, ar jums aprunātos. Tas atbilst arī Eiropas banku iestādes nolikuma uh, 51. punktam. Uh, kur ir atrunāta Eiropas parlamenta piekrišana uh, banku iestādes atlases uh, komitejas izvirzītājam kandidātam. Uh, Eh, jūs eh, tātad eh, apstiprināšanas gadījumā savus pienākumus pildīsit piecus gadus bet pirms tam jūs gaida vēl tāda neliela saruna ar mums. Sāksim ar jūsu uzrunu, pēc tam būs iespēja jautājumiem un atbildēm tātad stingri reglamentēta reglamentētā kārtībā un ilgumā. Un uh, tātad sāksim ar uh, runātājiem no visām politiskajām grupām atbilstoši dehonta sistēmai, un pēc tam būs iespēja Um, brīvajā mikrofonā pieteikties. Jā, paldies, saka Krosa kungs. Man ir paties uh, gods būt jūsu vidū. Šī Eiropas parlamenta komiteja to labi zina, ka Eiropas banku iestāde tika izveidota pirms deviņiem gadiem, uh, brīdi pēc uh, globālās finanšu krīzes. Un šeit ir daudz darba darāms, ko, ko šī struktūra ir veikusi un kas tā ir jādara nākotnē, ievērojot taisnīgumu, atklātības. Uh, Uh, un uh, god, godprāta, godaprāta principus. Lai šos mērķus izpildītu, mums ir nepieciešami augstākās raudzes uh, vadītāji, vecākās amatpersonas, ieskaitot uh, tās uh, vadītāju, prezidentu. Un uh, Es, eh, nonākot šajā amatā, izvirzu šādas prioritātes Eiropas Banku iestādē. Pirmkārtām, eh, augstas kvalitātes regulējuma, izstrāde un uzturēšana ir jāpabeidz eh, pēc krīzes posmā iesāktais, jāpanāk galējā, galīgā vienošanās par Bāzeli 3, tāpat arī mm, Šeit ir vērā ņemamas Eiropas komisijas sagatavotās rekomendācijas un ir būtiski, lai EBA izmantotu uz tās rīcībā esošās sviras, uh, lai eh, liktu neatslāpt eh, reformu procesam eh, Eiropas valstīs, ņemot vērā Brexita haotisko un negatīvo ietekmi, mums ir jāsaglabā motrība, mm, ievērojot samērīgumu savā darbā un aicinot uz to arī pārējos lēmumu pieņēmējus. It īpaši būtiski šeit ir Eh, izpildīt eh, CRD5 mandātu, veikt eh, zaudējumu un ieguvumu analīzi korporatīvā finanšu regulējuma jomā. Un nozīmīga prioritāte ir banku glābšanas tātad mehānisma nolikuma galīgā izstrāde tā, lai mēs varētu runāt par to, ka banku savienība ir patiesi uzbūvēta un izveidota. Nākamā lielā prioritāte ir uzticēšanās un, un, un, un uzticamības gaisotnes sekmēšana. Eh, Bizness eh, finanšu pasaulē lielā mērā balstās uz, uz uzticēšanos, uz godavārdu, un tāds ir nepieciešams eh, aizdevēju un, un aizņēmēju starpā, starp bankām un, un, un, un patērētājiem un pilsoņiem. Uh, Eh, ir jābūt šeit eh, biznesa lēmumus pieņemot, eh, jābūt arī tādai cieņai pret, pret to, kas ir labi un krietni, nevis tikai vai to gadījumā neaizliedz likums kādu, kādu konkrētu soli vai lēmumu. Šī uzticēšanās un, un pārliecība, tāda apņēmība ir noteikti ir nepieciešama arī pašai Eiropas banku iestādē, lai mums ticētu, lai mūsos ieklausītos. Tāpēc uh, Eh, mums kā iestādē būs eh, jāstrādā labāk, apzinīgāk, lai absolūti spīdošā kvalitātē veiktu savas funkcijas. Un eh, mums ir jāgūst, jāizdara visi nepieciešamie secinājumi pēc Farkasa kunga nedienām, un EBAI ir jāturpina sīki un precīzi izstrādāt nolikums, kas nepieļautu Uh, šādu gadījumu atkārtošanos. Uh, un šeit uh, esmu gatavs arī paust savu apņemšanos strādāt godprātīgi, nonākot šai amatā. Nu, noteikti, noteikti jāmin arī gatavība iespējamiem triecieniem un, un, un, un, un, un spriedzai nākotnē, tāpēc mums ir laicīgi jābruņojas ar, ar instrumentiem, ar, ar uh, Uh, tiesībām rīkoties ar, ar kompetenci pāri jurisdikciju robežām un vajadzības gadījumā šīs jaunās pilnvaras izmantot, lai prasītu uh, konkrētu rīcību no konkrētu dalību valstu atbildīgajām struktūrām. Ilgtspēja, ilgtspēja, uh, draudzīgums videi, draudzīgums klimatam uh, noteikti ir apsvērumi, kas ir aktuāli mūsu jomā. Ilgtspējīga tautsaimniecība un, un finansējums tajai noteikti būs mūsu ropju loka centrā turpmākajos gados, potenciāli mānu, mānu pilnvaru gados. Uh, ir būtiski, uh, lai uh, šis jaunais konteksts, kādā dzīvojam un strādājam, atspoguļotos un, un manifestētos uh, ebas ikdienas darbā un lēmumu pieņemšanas procesā. Uh, Un visbeidzot, noteikti jārunā par um, jauninājumiem, par, par nemitīgo uh, tehnoloģisko un tehnisko progresu, un mums ir jāspēj mainīties laikam līdzi, lai šis, šis potenciāls materializētos, un līdz šim EBA jau ir sevi parādījusi no spožākās puses, un tā tai ir jāstrādā arī nākotnē. Kādi ir mūsu panākumus noteicošie faktori? Cilvēki. EBA tā ir darba vieta, kādiem 200 cilvēkiem, tā man ir stāstījuši. Tie viņiem ir jā, arī nākotnē jābūt ļoti motivētiem, profesionāliem, uh, sava darba darītājiem, uh, ar pietiekamu elastības komponenti, nodrošinot uh, dažādību. Un uh, es, kā īrijas uh, centrālā bankas priekšsēdētājs, uh, labi zinu, par, par ko es runāju šai, šai, šai sakarā noteikti, noteikti arī, arī tīkli un, un draudzīgas koleģiālas attiecības un, un sakari ar, ar citām institūcijām, struktūrām, atklātība, pretīmnākšana, piemēram, sadarbībā ar jūsu komiteju noteikti būs uh, svarīgi uzstādījumi manā pilnvaru laikā. Un paš, pašdisciplīna Eh, viens no lielākajiem izaicinājumiem EBAS eh, vadītājiem nākotnē eh, būs īstā līdzsvara atrašana starp tādu neatlaidību, nepiekāpību un elastību no otras puses. Un to esmu mācījies praksē, vadot lielu kolektīvu īrijas centrālajā bankā kā tīri no personāla viedokļa, tā arī mūsu, mūsu kompetenci esošo lēmumu pieņemšanas ziņā, uh, tāpat arī pēc krīzes pārmaiņu laikā, un esmu uh, gatavs, apņēmības pilns un uh, nešaubos arī spējīgs šos uzdevumus izpildīt, tiekot nozīmēts Eiropas Banku iestādes vadītāja amatā Es jau šobrīd eh, savā kapacitātē labi zinu un esmu pazīstams ar EBAS darbību un esmu gatavs eh, uzsākt darbu jaunajā amatā bez, bez mirkļa vilcināšanās. Mana pieeja Allež ir, ir bijusi balstīta manā ciešajā pārliecībā, ka darbojoties finanšu jomā, mēs uh, darbojamies uh, sfērā, kas tieši skar ierindas pilsoņus, uh, tā, tā nevar būt spēlēšanās ar, ar bezpersoniskiem kaut kādiem uh, individiem, bet ar īstiem dzīviem cilvēkiem. Un to esmu atcerējies ik dienas savā darbā. Un, tiekot nozīmēt šajā amatā, uh, esmu gatavs um, uh, pārspēt pats sevi, izaicināt kolēģus un manus padotos un iet pretī jaunām virsotnēm. Paldies! Tālāk Pirmais eh, jautājums uzdos Markus Ferbers, Eiropas Tautas partija. Paldies! Kroskungs, ja atļausiet, uzdošu jautājumu vāciski. Paldies par ievadu. Man ir divi īsi jautājumi. Pirmkārt, Pēdējā laikā esam konstatējuši, ka starp Eiropas banku uzraudzību un vienoto uzraudzības mehānismu ir tāda neveselīga konkurence par to, kurš eh, ir stingrākais un labākais eh, saistībā ar stresa testiem. Kā jūs plānojat sadarboties ar SSM, lai nodrošinātu, ka EBA eh, paliek savā kompetences jomā? Otrs jautājums biju sarunvedējs PSD2 e, sarunās. Un e, EBA toreiz rīkojās vairāk kā banku lobbyis, nevis e, kā puse, kurai vajadzētu aizstāvēt mūs kā patērētājus fintech jomā. Kā jūs plānojat nākotnē nodrošināt, ka EBA nebūs banku lobbyis? bet gan strādās pie tā, lai digitalizācijas kontekstā mēs varam izmantot visas sniegtās iespējas. Paldies! So, so on the, uh... Vispirms par sa sadarbību starp EBA un SSM. Manuprāt, tad, kad SSM tika izveidota, Tas bija liels solis uz priekšu. Banku savienības pabeigšana, kā jau es pieminēju, ir prioritārs jautājums arī man personīgi, bet ne tikai. Tātad, izveidojot SSM, savulaik bija jautājums par EBA lomu un kā viņi miedarbosies, kā sadarbosies ar SSM. Jā, ir bijuši izaicinājumi, cik es saprotu šajā jomā bet šīs lomas ir ļoti nodalītas un ir drīzāk papildinošas vienotrai. Respektīvi, no vienas puses SSM ir atbildīgi par tiešo uzraudzību sistēmiskām bankām un arī netiešā veidā mazāk svarīgām iestādēm. EBA savukārt izstrādā standartus visam vienotajam tirgum un ļoti efektīvi to ir darījuši. Pēc krīzes reformu kontekstā, manuprāt, viņi tiešām ir mainījuši spēles noteikumus. Mēs esam pilnīgi citā situācijā nekā agrāk. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi šī koncentrēšanās uz vienoto tirgu kā arī eh, kāda eh, SSM eh, izmanto šo vienoto noteikumu kopumu. EBA ir devusi savu ieguldījumu ar SSM veiksmē. Vai tas ir bijis cenšoties padziļināt un nostiprināt vienoto noteikumu kopumu, vai tas attiecas uz vadlīnijām, tehniskajiem standartiem eh, attiecībā uz banku atvesļošanas un noregulējumu direktīvu. Tā kā tā, tur ir papildinoša loma. Tas būtu eh, arī izrietoši no manas pieredzes. Jebkurā organizācijā, jebkurā sistēmā ir savā ziņā atšķirīgi skatījumi un perspektīvas, bet viena lieta, kas EBA ir, ir koncentrēšanās uz vadlīnijām, regu, eh, šo normatīvo darbu, standartu izstrādi, kas tiek īstenots visā vienotajā tirgū un kur ir jācenšas nodrošināt uh, konsekvenci un šī veselīgajā uh, dialoga īstenošana ir ļoti svarīga. Jā, protams, ir savi izaicinājumi, bet kopumā, manuprāt, šī darbība šķiet eh, veiksmīga. Jūs pieminējāt eh, PSD2. īrijas centrālajā bankā es strādāju pie inovācijām un finanšu tehnoloģijām. Būtiska daļa no tā ir saprast, eh, ko jaunās tehnoloģijas var piedāvāt eh, eh, iedzīvotājiem. Kas nozīmē, ka jāļauj sistēmai plaukt, nevis domāt, ko tas nozīmē esošajiem tirgus spēlētājiem. Jā, protams, viņi strādā ar esošiem riskiem, bet ir jāļauj ekonomikai gūt labumu no tā, ka ienāk finanšu jomā inovatīvi uzņēmumi. Mums ir nepieciešama atvērta pieeja, kas ir tehnoloģiskā ziņā neitrāla. Paldies! Pols Tanks, sociāldemokrāta. Paldies, priekšsarētājs Kroskungs, jūs pieminējāt uzticēšanos banku nozarei, bet tas pats ir sakāms arī par EBA. Mani jautājumi ir saistīti tieši ar to. Kā EBA uzraudzības eh, padoms eh, loceklis, jūs apstiprinājāt Farkas eh, kunga pāreju uz lobēšanas firmu. Vai jūs uzskatāt, ka EBA integritāti neapdraud pārāk ciešā saikne starp EBA un banku lobiju? Otrs jautājums. Dzimuma līdzsvara trūkums Tikai viena sieviete ir valdē, Eba. Uzraudzības padomē viena sieviete. Vai jūs piekrītat, ka katram amatam tomēr vajadzētu nominēt vienu sievieti, vienu vīrieti, lai parlaments varētu pieņemt eh, savu lēmumu šādā skatījumā? Un ko jūs plānojat darīt, lai uzlabotu eh, dzimumu vienlīdzību ekonomisko lēmumu pieņemšanā? Paldies, Tanga kungs! Kas attiec uz Adamu Farkašu situāciju? Kā jau es sākumu uzrunā sacīju, parlamenta rezolūcija bija ļoti svarīga, un tam būs sava ietekme attiecībā uz to, kā šie jautājumi tiek skatīti nākotnē. Šeit es saskatu trīs aspektus saistībā ar situāciju, kad kāds no ļoti augsta amata normatīvajā pusē pāriet uz privāto sektoru. Pirmkārt, zināšanas eh, un šīs eh, aizkulišu pārzināšanas, iekšējās informācijas eh, pārzināšana. Otrakārt, spēja, kas viņiem ir, ietekmēt tos, kas, viņi, kas iepriekš strādājuši viņu labā vai kopā ar viņiem. Un treškārt, Šeit ir jautājums par stimuliem sistēmā. Ka ir ja pārēja no publiskā sektora augstiem amatiem uz privāto sektoru ir bez jebkādiem šķēršļiem, tad tas veido apgrieztu stimulu. Tad attiecīgi cilvēki arī eh, ņem vērā šo situāciju, un šie trīs punkti ir eh, jāatceras. Kas attiec uz ierobežojumu, kas tik noteikti Farkaškungam? Es piekrītu, ka kontrols jautājums ir sarežģīts, un to ļoti pamatot arī parlaments pieminēja. Jā, es uzskatu, ka tur ir jāskatās, kā to var uzlabot. ir nepieciešams nogaidīšanas periods. Tas ir tiešām nepieciešams. Tas eh, pagaidām, manuprāt, ir nepietiekams, eh, eh, kā tas ir noteikts. Tomēr uzskatu, ka ir jābūt skaidrākiem, ka ja jūs ieņemat augstu amatu publiskajā dienestā un vēlaties pārviet uz privātu sektoru, nu, protams, atkarīgs no konkrēta amata, bet, nu, kopumā ir nepieciešams uh, periods. Nu, es personīgi domāju, varbūt divi gadi. Es personīgi esmu gatavs solīt, ka manā gadījumā tāds noteikti varētu būt divu gadu, divu gadu nogadīšanas periods. Un, manuprāt, ir nepieciešams tā arī rīkoties. Kas attiecas uz uh, sadarbību starp EBA un AKME? tad, kad es strādāju apmē. Pēc krīzes eh, centienos atjaunot finanšu sistēmu, manuprāt, bija ļoti svarīgi, ka pati nozare mainīja to, kā viņi strādā ar regulātoriem un likumdevējiem pirms krīzes, un tas bija viens no krīzes iemesliem. Uh, bija radusies zināmā integrācija starp eh, biznesu un regulātoriem. Tas bija pārāk daudz, pārāk tuvu viņi bija viens otram. Un radās iespējas, ka nozares e, intereses sakrīt ar publiskā sektora interesēm, bet tas sabruka ar krīzi un radīja da, ļoti sāpīgu situāciju, tā skaitā manas valsts īrijas iedzīvotājiem. Līdz ar to pēc krīzes ir nepieciešams mainīt to, kā nozars pārstāvis strādā ar regulātoriem. Un mums nepieciešami eh, labi cilvēki. Tāpēc es uh, eh, IFA un AFME pieņēmu šos amatus, uh, skaidri sacīju, ka ir nepieciešams uh, mainīt to, kā nozars pārstāvi uzvedas, rīkojas. Tas attiec uz attiecībām starp AFME un EBA. Attiec, ir svarīgi, lai nozars pārstāvi at, rīkotos atbilstoši normām. Un tie, kas strādā afme labā, rīkotos proporcionāli, skeptiski, neatkarīgi. Mēs zinām, ka mēs varam uh, iegūt, uh, saņemot informāciju no tirgus uh, dalībniekiem, bet tas arī viss. Par daudzveidību. Jā, eh, tas ir ļoti svarīgi. Tas ir tieši tas, eh, ko mēs sagaidām no bankām. Eh, dzimuma vienlīdzība ir ļoti svarīgs jautājums. Manā iestādē sadalījums bija 60 pret 40, sievietes 60%, vīrieši 40%. Šis jautājums ļoti svarīgs. Paldies! St Stefanija Jonkortāna. Paldies, eh, prieksēdētājs kundze. Man ir divi jautājumi kandidātam, un eh, tas lielā mērā sasauc arī ar manu kolēģi Polotangu uzdoto jautājumu. Pirmais eh, saistīts ar interešu konfliktu, kuru mūsu komiteja vēlas izskaust sakmē, saknē, un pagājušajā ceturtdien parlaments plenārsēdē balsoja ar vairākumu par vairākumu balsojumu par ekon rezolūciju par Eiropas centrālās bankas uh, lēmumu Farkaškungam. Eh, Farkaškungu nozīmēt citā amatā. Un es domāju, ka situācija ir līdzīga, bet parlamenta rezolūcija, eh, parlamenta rezolūcija skaidri pasaka, ka mēs vēlamies šādas, eh, šādu rīcību nosodīt. Un šajā rezolūcijā, kur jau pieminēja, kur mēs pieņemam pagājuši ceturtdien, tiek uzsvērts problemātiskums interešu konfliktā, ja augsta amata ieņēmēji pāriet uz citām struktūrām. Jūs, Krosa kungs, jau pieminējāt savās, savās prioritātēs to, ka cilvēku uzticēšanās institūcijām ir izšķirīgi svarīga. Tad mans jautājums, kā konkrēti, bet nu pavisam konkrēti, jūs mēģināsiet izskaust visus un iespējams interešu konfliktus, uh, Tas bija pirmais jautājums, un otrs e, ir saistīts ar e, to, ka e, būtu jānodrošina labāks dzimumu līdzsvars dažādās valdēs. Neskatoties uz to, ka mūsu komiteja, ekon komiteja, uh, to uzsvēra kā vienu no prioritātēm, netika izvirzīta neviena sieviete, piemēram, šim amatam. Krosakungs, ja jūs kļūsiet par izpildu direktoru, kā jūs konkrēti, bet pavisam konkrēti, jo, protams, kā visi runāt mēs mākam, bet pavisam konkrēti, kā jūs iestāsieties par Eiropas banku iestādes labāku dzimumu līdztiesību. Paldies! Thank you for that. Um, the... Paldies! Jūs jautājāt eh, par to, kā es nodrošināšu pirmkārt jau to, ka var uzticēties afme un kā izvairīties no interešu konflikta. Teikšu pavisam skaidri, piecus gadus esmu strādājis afme. Kā jau es pieminēju, šis jautājums par to, ka cilvēki pāriet no publiskā sektora uz privāto vai pretējā virzienā, tas ļoti svarīgs. Transparency International ir eh, strādājuši pie šī jautājuma un izstrādājuši princips. Ir zināms iegūms no tā, ka notiek eh, miedarbība, cilvēki, kas strādājuši privātā sektorā, pāriet uz publisko un otrādi, ja tas tiek izdarīts pareizi Viņi nenosaka, kādam jābūt periodam, bet viņi iesaka viena vai divu gadu nogaidīšanas periodu. Bet ir pagājuši pieci gadi kopš es e, strādāju AFME. Es domāju, ka šeit e, mēs vairs nevaram runāt par e, atrašanos tuvu šiem nozars pārstāvjiem. Otrakārt, šai periodā esmu iestājies par normatīvo pieeju, kas viennozīmīgi nesakrīt ar nozars spēlētāju pārstāvjiem. Eh, kā jūs saprotat, īrijā mums aktuāls ir Brexit jautājums. Bija milzīgs spiediens no daudzām pusēm ņemot vērā, ka visām šīm firmām ir jāpārcēlas no apvienotās karalistes, vai nebūtu labi, ja viņi pārceltos uz mūsu jurisdikciju? Un tad mums varbūt vajadzētu izrādīt pretīm nākšanu. Īrijā mēs uzņēmamies aktīvu vadošu lomu, skaidri sakot, ka mēs nepiekāpsimies savos standartos, ka mēs kā regulators necenšamies pievilināt bankas uz savu jurisdikciju. Uh, Mūsu pieeja bija caurskatāma, bet stingra. Ja firmas vēlas, lai viņas tiktu apstiprināts īrijā, viņām ir jāatrodas fiziski jurisdikcijā un jāizpilda visus mūsu prasības un standartus ehm, bez eh, īpašas pretīmnākšanas. Otrakārt, eh, darbs, ko es šobrīd daru saistībā ar individuālās atbildības jautājumu. Ir svarīgi mainīt uzvedību. Īrijā, jāsaka, mēs esam viena no retajām valstīm, kas cenšas iet, i, um, ieviest sistēmu, kur augstām amatpersonām ir skaidri jāpauž, par ko viņi ir atbildīgi struktūrāli organizācijā, uh, lai tiktu izpildīti skaidri standarti. Ja atļausiet priekšsarētājs, vēl atbildēšu uz jautājumu par dzimumu vienlīdzību. Līdzīgi kā es sacīju Tanga kungam, krīze mums mācīja, ka ja visi klātesošie domā līdzīgi, tad tās ir problemātiski. Tāpēc, man liekas, ir ļoti svarīgi, lai būtu daudzveidība, lai būtu līdzi, e, līdzsvars, dzimuma līdzsvars, dažādība. Un to es esmu panācis savā direkti, direkti, e, direktorātā. Es saprotu, ka šajā e, īsajā sarakstā bija arī kandidāta sieviete, Un e, eba e, daudzveidība ir laba un tā ir jāsaglabā. Priekšsēdētāji, es atgādinu, varbūt e, pie, pieturēsimies pie vienas minūtes, viena jautājuma. Svens Gīgolds. Paldies! Vēlos uzsvērt, ka no mana skatījuma mēs šobrīd nerunājam par klasisku nogaidīšanas periodu. Nav šauba, ka ir, pa, nu, šaubu, ka ir pagājis laiks, kopš jūs aizgājāt no AFME. Bet ja, drīzāk jautājums, vai jūs esat pareizā persona, kuram būtu e, jāstrādā vadošā amatā EBA. Vēlos no jums dzirdēt e, skaidru atbildi e, uz jautājumu, ko Pols Tanks uzdeva. Kāda bija jūsu loma Farkaša lēmumā? kādu pozīciju jūs ieņēmāt eh, uzraudzības padomē, vai jūs prasījāt eh, garāku nogaidīšanas periodu, kas būtu obligāts? Otrakārt, vēlos zināt, kā loceklis uzraudzības padomē, tad, kad EBA nolika malā savu lēmumu par Danske banku, kā jūs balsojāt? Kā jūs apņematies aizstāv, eh, aizstāvēt šo lēmumu uh, Eh, varbūt, vai jūs pretojāties tam, ka šis lēmums eh, tiek nolikts malā un netiek piemērots? Paldies, Gīgola kungs. Atbildēšu pirms uz pirmo jautājumu. Paskatoties uz noteikumiem eh, personāla jautājumos, nu, es domāju, ka mēs šobrīd esam atšķirīgā situācija nekā iepriekš. Paskatoties uz regulu, gan pašā formulējumā, gan uzliekot uh, ierobežojums, gan aizstāvot tiesības cilvēkiem strādāt, vienlaicīgi cenšoties risināt arī interešu konfliktu jautājumus. Un balstoties uz komisijas pieeju, nu, tāda līdz šim ir bijusi tā, šī pieeja, bet es piekrītu jums, ka nākotnē šai pieeja ir jāmainās. Jūs jautājat par mani. Es prasīju pastiprināt no, noteikumus un prasības, bet eh, es neprasīju aizliegumu iespējams, ka mēs daudz ko mācījāmies no šīs pozīcijas, bet es, es tad nākotnē prasītu uh, stingrāk kaut ko. Jūs atbalstījāt tā deba lēmumu? Jā. Nu, žēl gan, ka tā. Tālāk par Danske banku gadījumu. Kur bija uh, izmeklēšana vai nav pārkāpta ES tiesība akti uh, pret uh, Dānijas un Igaunijas iestādēm. Uh, Mans viedoklis ir tāds, ka bija prima fase pierādījumi par to, ka ir bijušas kļūdas, īstenojot uzraudzību konkrētajos gadījumos. Gadījums bija ļoti sarežģīts, tā kā pirmkārt darīšana bija ar eh, diezgan sen notikušiem darījumiem. Kopš tā laika bija mainījies arī juridiskais ietvars, un joprojām aktuāls bija jautājums par to, cik lielā mērā eh, uzraudzības kļūdas var tikt traktētas kā tiesību aktu pārkāpumu. Toreiz uzraudzības padomē Es sacīju, ka mums nav bijis eh, pietiekams laiks iepazīties ar visiem faktiem, un mums vajag vairāk laika. To es arī skaidri paudu. Pieņemtais lēmums bija tāds, ka mums ir obligāti jāievēro likumdošanā paredzētais divu mēnešu periods, un vairāk laika nav. Turpmāk mums, eh, acīm redzot, vajadzētu meklēt veidus, kā risināt šo problēmu. Jo eh, mums ir publiskās iestādes eh, jāsauc pie atbildības. Tātad jūs atbalstījāt lēmumu eh, konstatējumus nepublicēt. Jūs atbalst... Nē, es nebalstīju par, š... nebalsoju par šādu lēmumu. Mans viedoklis bija tāds, ka ir nepieciešams vairāk. Kā jūs balsojāt? Es atturējos, jo to brīdi mums nebija pietiekams laiks, visu, lai iegūtu visus faktus. Gunārs Beks, ID grupa. Esat sveicināti, Kroskungs. Es runāšu vāciski. Man ir divi jautājumi. Uzdošu pirmo un, ja atliks laika, arī otro. Saskaņā ar EBA publicēto e, jaunāko informāciju Eh, attiecībā uz peļņu no kapitāla Eiropas eh, Savienības bankas vairs nav vērtējamas kā sistēmiski svarīgas. 2018. gadā ienesīgums eh, no kapitāla tikai septiņās dalību valstīs šie rādītāji ir kāpuši, pārējās krituši. Eiropas Savienības, respektīvi Eiropas komisija vai atbild uz mani jautājumu, vai viņi uzskata, Uh, uzskata, ka šāda situācija negatīvi ietekmē kopējo situāciju, pārsteidzoši atklāti atbildējā mm, jā. Vai jums eh, nešķiet, ka ECB īstenotā politika attiecībā uz uh, banku mm, darbību saistībā ar peļņu no kapitāla ir atstājis negatīvu ietekmi? Paldies! Manuprāt, banku sektors Eiropā joprojām ir situācijā, kur e, varbūt tas nedarbojas tādā, ar, nedarbojas ar pilnu jaudu. Negatīvas procentu likmes vai ļoti zemas procentu likmes ir daļa no problemātiskās vides. Tas nebūtu man kā finanšu regulārātoram jāsaka kādām būtu jābūt likmēm, bet svarīgi, lai bankas eh, risinātu šo situāciju, ņem to vērā. Ir vairākas lietas, kam eh, ir jānotiek. Pirmkārt, jau mums jāmazina fragmentācija vien, eh, vienotajā tirgu un banku savienībā. Šobrīd bankas slēpjas aiz nacionālajām robežām un vairāk vai mazāk tādā ierobežotā tirgus vidē darbojas. Bankām ir jābūt eh, ar lielāku diversifikāciju un jāspēlē plašākā tirgu. Banku izmaksu un ienākumu rādītāji nav um, uzlabojušies, kā daudz to cerēja. Banku sektoram ir jāstrādā Ehm, lai uzlabotu šos rādītājus. Viena no EBA lomām ir nodrošināt caurskatāmību, veikt riska izvērtējumu, uz kuru jūs atsaucāties. Tas, manuprāt, ļoti svarīgi kā investoriem, jo šobrīd bankas bieži vien eh, īsteno tirdzniecību zem iegrāmatotās vērtības Bet EBA loma ir e, šo informāciju publiskot, īstenot riska analīzi, veikt stresa testus. Cik es saprotu, šodien tiek e, publiskots arī e, konsultāciju dokuments par to, kā jāizskatās šiem stresa testiem. Jā, vide šobrīd bankām ir problemātiska bet viņa ebai loma ir nodrošināt, ka banks reaģē uz šīm problēmām un ņem tās vērā. Jurzikas kungs, ECR. Paldies! viens uh, no tematiem ir nenoteikti nulles likmes uh, um, valstu uh, parādzīmēm kā pārtraukt šo saikni starp bankām un valstīm un neļaut valstīm turpināt glābt savas bankas. Paldies! Pēc krīzes, Eirozonas parāda krīzes, tas, kas kļuva pilnīgi skaidrs, ir tieši tas, eh, ko jūs pieminējāt. Šis eh, eh, loks, kas ir jāpārauj starp bankām un valstīm. Mēs esam sasnieguši labu progresu. Uzskatu, ka mūsu rīcībā ir daudz dažādu in instrumentu. Protams, ka galvenā ir banku atvesaļošanas un noregulējuma direktīva, BRRD. Un šobrīd dominē viedoklis, ka ja bankas nonāk problēmās, tad akcionāri un kreditori ir tie, kuriem ir šie zaudējumi jāsadz. Mēs vēl neesam panākuši, ka tas ir uzticams risinājums. BRD2, kas ir apstiprināts šeit un arī padomē, tas ļaus mums faktiski nonākt pie šiem rezultātiem. Un progresam ir jāturpinas. Tāpat arī otrā pīlāra un trešā pīlāra pabeigšana Bankas Savienībā. Tikpat svarīgi, lai mums būtu pietiekama likviditāte noregulējuma procedūrā. Tas viss ir vienlīdz svarīgi. Svarīgi ir arī tas, kā mēs eh, risinām eh, nulle procentu svētas eh, risku rādītājs. Respektīvi, um, svērtā riska rādītājs nedrīkst būt nulle, nu, bet tas nav uh, regulātoriem lemjams jautājums, bet jautājums ir jārisina, protams. Es zinu, ka ir diskusijas par to, kā uh, šo jautājumu var izsināt ar risku koncentrēšanu vai savādāk. Potenciāli, protams, ir pareizi teikt, ka ir jābūt zināmai diferencēšanai. Žozē Guzmao Goe. Paldies, priekšsēdētāji! EBA ticamība ar farkašu lietu ir sagrauta ja ir spēkā noteikumi, kas ļauj šādi rīkoties, nu, tad tīri pamatoti jāsaka, ka tagad e, tiesa varēs izmeklēt šo situāciju, lai aizsargātu arī publiskās intereses. Jo, ja tagad lobētāju grupa cenšas pārvilināt e, personu no e, publiskā sektora, tad, protams, ar mērķi iegūt piekļuvi informācijai. Un sekas tad ir parasti negatīvas. Ja jūs iecels amatā no eba, no eba puses, būtu pārsteidzoši rīkoties līdzīgi. Jūs runājat par to, ka ir e, arī daudz kas mainījies kopš parlamenta rezolūcijas, bet šīs izmaiņas nav tālajošas. Protams, ka ir jābūt iespējai karjeras laikā pāriet no privātā sektora uz publisko vai otrādi, tam ir jābūt atļautam. Problēma ir tas, ka tas notiek tai pašā sektorā, nu to nevajadzētu atļaut. Protams, ka ir jābūt kaut kādai apritei starp publisko un privāto sektoru. Bet, ja jūs atkārtosiet to, kas Farkašs gadījumā ir noticis, tas tiešām nebūtu um, pieņemams. Un, manuprāt, ar solījumu vien nepietiek, ka jūs tā nerīkosieties. Jūs īsti nesat uh, atklājis, kādi ir jūsu plāni konkrēti, uh, kā nodrošināt uh, dzimumu līdz tiesību dzimumu Uh, vienlīdzību, ja jūs apstiprinās jūsu amatā. Paldies! Atkārtošu vēlreiz par Farkašu un Afme gadījumu. Pēc krīzes bija ļoti svarīgi, lai nozare mainītu savu rīcības modeli lai viņi pārtrauktu kontaktēties un lobēt tā, kā viņi to darīja pirms krīzes, bet darītu to daudz pareizāk. Cilvēkiem ir jāuzņemas savu atbildību. Es to izdarīju, es biju šai lomā, manuprāt, es strādāju ļoti labi, sakot, ka tas ir tas, kā mēs strādājam, mēs balstamies uz faktiem, uz pierādījumiem, esam mierīgi un cenšamies palīdzēt. Piemēram, man nekad nav bijis eh, caurlaides, eh, lai iekļūtu šeit parlamentā. Man tas nebija nepieciešams, jo mana loma bija nāk klajā ar faktiem, veikt pētījumus, prezentēt pierādījumus. To es arī darīju. Tas mums ir nepieciešams, ja mēs vēlamies mainīt to, kā sistēma darbojas, un es domāju, mēs to esam izdarījuši. Un tad būtu ļoti grūti pateikt, ka neskaroties to, ka jūs piecas gadus jau nesat vairs šai lomā, mēs joprojām domājam, ka tas ir nepiemēroti. Jūs to darījāt pareizi, jūs esat labi strādājuši, jūs piecus gadus to vairs nedarat, bet mums tas nepatīk tā vai tā. Manuprāt, tas būtu ļoti sarežģīti. Kas attiec uz dzimumu vienlīdzību? Ir ļoti svarīgi, ka ir struktūras ar ļoti elastīgiem darba apstākļiem, ģimenei draudzīgu sistēmu. Mums ir ļoti atvērta pieeja attiecībā uz iespēju strādāt no mājām, nepilnu slodzi strādāt, um, saņemt nepieciešamos atvaļinājumus. Es teiktu, ka Mēs to īrijas bankā centrālajā uztveram kā mūsu plusus, ka cilvēki labprāt atgriežas pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma un vēlas turpināt darbu, sniedzot savu ieguldījumu. Protams, ir jānodrošina, ka tas, kā ir paredzēts, kā tiek izsludināts vakances, kā notiek Eh, pieteikšanās, ka, protams, ka tas viss ir jāsalāgo ar nepieciešamību um, paņemt kādus uh, atvaļinājumus. Un uh, es to esmu arī centies īstenot, nodrošināt, ka mums tiešām ir dzimuma vienlīdzība darba vietā, un tad iegūst visi. Paldies! Mēs jau kavējam jau vairāk kā desmit minūtes. Man vēl ir vairāki runātāji pieteikušies brīvā mikrofona procedūrām. Es vēlos dot jums vārdu, bet tik tiešām īsi jautājumu par tēmu un ar nosacījumu, ka mums eh, būs mazliet eh, jā, jābalso par eh, budžeta izpildes apstiprināšanu, tad mēs to pārvirzīt tālāk. Viena minūte tiešām Danuta Hibnera. Paldies! Vai varat komentēt eba lomu, virzot uz priekšu jautājumu par riska mazināšanas un riska dalīšanas indikatoriem? Ko eba var darīt šajā jautājumā? So, so I think there's, there's, there's, there's an array of šeit, manuprāt, ir svarīgs vairākas lietas. Viena no debatēm, kas šobrīd ir ļoti aktuāla, ir eh, diskusija par BRD divi īstenošanu. lai bankas varētu noregulēt Kas attiecas uz sliktajiem kredītiem, kas ir viens no galvenajiem riska indikatoriem. To es arī zinu no savas jurisdikcijas. Es zinu to, cik svarīgi ir samazināt slikto kredītu apmēru vai īpatsvaru bankās. Tas ir nepieciešams arī patērētāju un hipotekāro kredītu ņēmēju interesēs. Jo īrijā mēs e, sekmīgi īstenējam to, ka mēs e, sagatavojam rīcības e, kodeksu attiecībā uz hipotekāro kredītņēmējiem un hipotekāriem parādiem. Ehm, tad īstenojot to, mēs varam iet tālāk attiecībā uz to, kā bankām samazināt slikto kredītu īpatsvaru. Nu, tur nav tāda brīnuma līdzekļa. Uh, tas prasa uzraugu iesaistīšanos, tas prasa bankām iesaistīties, ar būt arī kompetentām, noteikt skaidrus mērķus, plānot uz priekšu, bet brīnuma līdzekļu tur nav. Viena no lietām, kur eh, EBA ir labi strādājusi, ir izstrādājot kritērijus attiecībā uz vērtspapīrošanu, arī attiecībā uz STS. Un, manuprāt, eh, īpaši svarīgi bija definīcija noteikšana. Šis darbs bija svarīgs un ir jāturpina. Paldies! Darīsim tā. Trīs jautājumi un grupēsim, un tad at kopīgi atbild. Georgikunds, Kroskungs, es atzinīgi vērtēju jūsu atbildi saistībā ar integritāti arī jūsu skatījumu par eh, dzimumu vienlīdzību. Ir skaidrs, ka jūs atbalstat eh, vienlīdzīgas iespējas. Un EBA eh, uzraudzīs padomu priekšsēdētāji lūdzu uzdodiet jautājumu. Tātad lemjot par to, kas ir svarīgi, kurš būs pareizais cilvēks. Priekšsēdētāji lūdzu uzdodiet jautājumu. Jā, mans jautājums attiecas uz valstīm, kas nav Eirozonā. Ir jauna prasība, lai šīs valstis ceļā uz eiro kļūtu par daļu no, no Banka Savienības. Kā jūsuprāt darbojas šis nosacījums? Kāda ir jūsu pieredze kā uzraugam, vai kā tas palīdz valstu sagatavošanas procesā? Paldies. Eh, nākamais jautājums - Roberts Rolands. 30 sekundes. Paldies. Mans jautājums šāds. Izmantojot jūsu pieredzi no īrijas, pašreizējās ļoti zemās procentu likmes vai pat negatīvās neveido kārtējo reizi burbuli eh, nekustamo īpašumu tirgū. Pēdējais pētījums Eirozonā parādīja, ka aizdevumi MVU um, biznesam neauga viss eh, nonāk nekustamā īpašuma tirgu, vai tas neradīs jaunu burbuli, kur eh, radītās problēmas būs eh, jārisina vēlāk. Paldies, Francis Fitzgerald kundze. Paldies, Kroskungs, Kroskungs, jūs skaidri sacījāt, ka pēdējos piecus gadus esat strādājis īrijas centrālajā bankā. Tas bija ļoti sarežģīts periods, tas skaitā saistībā ar Brexit, arī Jūs eh, runājat par integritātu, dzimumu vienlīdzību, bet ētiskā uzvedība banku sektorā. Ko jūs varat darīt, lai um, mudinātu rīkoties ētiskāk, ņemot vērā to, ko mēs esam redzējuši pēdējos gados? Un ko jūs varat ehm, mācīties eh, no pieredzes īrijā pēc krīzes, eh, un ko jūs pārņemsiet savā darbā EBA? Krosa kungam, jums ir divas, maksimums trīs minūtes, lai atbildētu šiem jautājumiem. Paldies! Par Banku Savienības jautājumu. Bankas savienība vienmēr bijusi atvērta valstīm, kas nav Eirozonā, bet eh, pamat ideja ir, ka jums ir kopīga valūta, tad jums nepieciešama arī vienota pieeja jūsu banku sistēmai, vienotam eh, uzraugam, vienotam noregulējumu ietvaram jābūt un vienotai noguldījumu apdrošināšanas schēmai. Protams, arī vēl lietas, bet eh, bez tā turpinās šis noslēgtais loks, šīs bīstamās situācijas, kas rodas. saistībā ar banku ciešo saikni ar uh, savu valsti. Tā kā šeit ir loģisks pamatojums starp prasību būt Eirozonā un Banku Savienībā. Protams, ka Banku Savienība ir atvērta un valstis, tā skaitā dažas, kas nav Eirozonā, apsver iestāšanos. Nu, skatoties no regulatoru eh, viedokļa, es teiktu, ka ir liela sinerģija un iegūmi no tā, ka ir vienots uzraudzības mehānisms, ka mēs visi kā kopiena strādājam kopā, vienotās komandās, apmainoties ar savu pieredzi, tas e, dod ļoti lielu ieguvumu. Tā kā bez ekonomiskajiem iegūmiem ir vēl daudz citi iegūmi no tā, ka esat vienotā uzraudzības mehānismā. Mana valsts viennozīmīgi no tā ir iegūs. Tālāk negatīvās procentu likmes. Nu, tā nav mana loma īsti komentēt. Jā, varētu teikt, ka tādējādi rodas konteksts, kas ietekmē to, kā mēs skatāmies uz riskiem, kas mūsuprāt var vai nevar materializēties. Jums ir taisnība, mums ir jāsako līdz eh, tam, kas notiek nekustamā īpašuma tirgu, kā arī citiem, citām aktīvu kategorijām un kā investīcijas virzās uz šiem aktīviem vai neveidojas burbuli, nu, tam jāsako ir. Arī ne banku sektoram ir jāpievērš uzmanība. Es biju atbildīgs par politiku arī šajā jomā, un tāpēc ir svarīgi atcerēties par riskiem, kas tur var rasties. Tā kā atbilde uz jūsu jautājumu ir jā, ir svarīgi ņemt vērā riskus, eh, kas var, ka varētu rasties jauni burbuļi. Un pēdējais jautājums par ētisku uzvedību banku sektorā. Tas ir ļoti svarīgi. Īrijā mēs uz to ļoti koncentrējamies. Lai panāktu, ka sistēma darbojas tādā veidā, ka cilvēki var tiešām uzticēties tai. Jo vēl mēs tik tālu nonākuši neesam. Ir jāmainās kultūrai, bankām ir jājautā pašām sev, nevis eh, vai es varu to izdarīt, bet man vai, vai man to vajadzētu darīt. Un mēs arī strādājam pie tā īrijas centrālajā bankā, sadarbojoties ar valdību, pieņemot likumdošanu, lai veidotos pilnīga skaidrība eh, attiecībā uz to, kāda atbildība ir augstākajām amatpersonām. Ir jābūt arī skaidram pienākumu un atbildības sadalījumu attiecībā uz augstākajām amatpersonām un administratīvām sankcijām, kas ļautu to kontrolēt. Tas nav vienīgais instruments, bet viens no būtiskākajiem. Un visbeidzot par to, ko esam mācījušies. Jā, mēs esam daudz sāpīgu mācību guvuši. Uh, Bet pamatā es teiktu, ka mēs esam iemācījušies to, ka es, ja esat regulators, jums ir jābūt ļoti skaidriem um, attiecībā uz to, ko vēlaties panākt. Jūs esat atbildīgi par to, ka tiek nodrošināta uh, drošība, stabilitāte finanšu un banku sektorā. Nekas cits. Tas ir jāsaglabā. Un tas ir arī manas pieejas pamatā. Paldies! Paldies, Krosa kungs! viena minūte, un tad pārēsim pie nākamā punkta darba kārtībā. Okay, now we have just, uh, you know, uh, some time, short time to move to the next topic. Mums ir palikušas burtiski pāris uh, minūtes, kas ir Eiropas uh, banku iestādes un Eiropas uh, nodarbinātības un pensiju iestādes budžeta izpildes apstiprinājums. Dirks Eppings ir referents un Jūģins Jučika aizvietos viņu šajā Eh, pienākumā, bet eh, mēs eh, varam ārkārtīgi īsi izskatīt šos jautājumus, jo balsojamies par to rīt. Thank you. Uh, the chair, the call. Paldies. Godātais, godātā priekšstādātājs kundze Epinga kungs ir priecīgs paziņot, ka pēc ESMA, pēc saziņošanās ar ESMA 18. gada Eiropas banku iestādes, Eiropas eh, apdrošināšanas un pensiju iestādes, kā arī Eiropas, eh, dro, Eiropas vērtspapīra iestādes budžeta izpilde ir apstiprināta. Un tomēr tas, ka Farkaš kungs ir ticis nozīmēts par Finanšu tirgus asociācijas priekšsēdētāju Eiropā no nākamā mēneša sākuma. Šā fakta sakrā Epinga kungs uzskata, ka uh, tas nav saskaņā ar interešu konflikta izvairīšanās paraugu praksi. Un šāda veida mīmaiņām un šāda veida rokādēm nevajadzētu notikt. Tas ir atrunāts arī komisijas ieteikumiem. To ir atrunājis arī Eiropas eh, ombuds un Eiropas kopiena tiesa. Tas, eh, ka augsta līmeņa ierēdnis un augstā amatā esoši šādā veidā pārvietojas uz privātu sektoru, iespējams, ka tas atver durvis negodīgai rīcībai. Epinga kungs iestājas par atklātu un neatkarīgu Eiropas Savienības pārvaldību, tajā skaitā arī uzraugošajās iestādēs un jebkāda veida finanšu iestādēs monetārajā sabiedrībā, savienībā. Tāpēc Epinga kungs atbalsta eh, citu ziņojumu proti augstos amatos esošu cilvēku pāriešanu privātu sektorā un kā izvairīties no interešu konflikta. Iespējams, ka Eiropas banku iestādēji vajadzētu pārskatīt savu lēmumu, ļaut Farkašu kungam piedalīties šādā nodarbinātības maiņā. Epinga kungs arī nākotnē ir gatavs konstruktīvi sadarboties un vēlas pateikties visiem par veltīto uzmanību. Un es vēlētos arī pateikties par to, ka uzklausījāt man Epinga kunga vārdā. Prieksēdētāji, paldies! Ēnu referenti Kristoforu kungs. Paldies, prieksēdētāji kungs! Paldies šie ziņojumi par uzraugošajām iestādēm, budžeta izpildes apstiprinājums. Mūsuprāt, šie trīs atzinumi ir um, ļoti labi sagatavoti, vēlētos uh, pateikties referentam. Uh, 18. gada grāmatvedības atskaitas ir e, apstiprinātas, mēs balsosim par vairumu no grozījumiem, tomēr ir tādi, par kuriem balsot e, nespēsim. Kāda ir šo iestāžu neatkarība un objektivitāte? Par kādu objektivitāti un neatkarību mēs vispār varam runāt, ja šo aģentūru un iestāžu darbībā par to maksā dalību valstis? kāda tad var būt šo iestāžu neatkarība no uh, dalību valstīm. Tas attiec uz visām pieminētajām iestādēm. Otrs uh, līdzekļu pārpalikums. Noteikuma atrunā, ka 60% ir jāsūt atpakaļ uz dalību valstīm, tomēr tas notiek tikai balstoties uz dialogu. Tāpēc e, mēs uzskatām, ka šāda veida uh, norma ir jāmaina, un dialogs ar Eiropas komisiju, kura rezultātā tiek rasts risinājums, būtu jāturpina. Protams, kad arī izvairīšanās no interešu konflikta ir būtiska. Thank you. Thank you very much. Jā, paldies. Žilbs Bojē, nākamais lūdzu. Merci, madame. Euh, la... Paldies, priekšstādātāji. Piedodiet, monas nav, jūs aizstājat monu. Jā, jā. Man ir, ir, ir, ir kolēģa Molnara sagatavots, eh, sagatavot vēstulīte. Eiropas parlaments eh, nevar vien pasītrot, cik svarīga ir uh, Eiropas banku iestādes loma finanšu stabilitātes nodrošināšanā un sekmēšanā, patērēta interešu aizsardzībā, kā arī finanšu nozares pāraudzībā, cīnoties ar nodokļu blēdībām, naudas atmazgāšanu, kā arī nodrošinot ilgtspēju pārvaldībā. Tieši tāpēc ir vitāli svarīgi, lai šī aģentūra precīzi izpildītu savu mandātu, neatkarīgi, suverēni, efektīvi, uh, un tiktu nodrošināta ar pietiekamiem resursiem. Malnārs uzskata, ka lielākā tiesa grozījumu uh, ir uh, labvēlīgi un, un noderīgi atzinuma uh, tekstam, tāpēc aicina atbalstīt uh, šos grozījumus, kuri ir, kurus kolēģi ir iesūtīti. Jā, tagad gan Žil vārds tev. Jā, priekšsēdētāji, paldies. Paldies eh, jums, referenta, ka devāt ieskatu eh, šajā jautājumā. Es pieņemu zināšanai to, ko jūs klāstījāt. Eh, tā tad ir grozījumi, kurus varam atbalstīt, tie ir konstruktīvi un, un, un vērtīgi, padara tekstu līdzsvarotāku, mm, un līdz ar to ir lielāks izredzes, ka to arī atbalstīs vairākums. Uh, Eh, paldies par jūsu kompromisa pret eh, priekšlikumiem eh, un atbalstu arī jūsu izklāstīto mutisko grozījumu. Nu, ir vēl dažas pretrunas, daž, dažos gadījumos viedokļu atšķirības mūsu starpā. Nu, pirmkārt, jautājums par dalību valstu iemaksām budžetā Eh, šī brīža piedāvājums eh, mūsuprāt ir tāds, kas, eh, kas ir pretrunīgs, kurā ir šī, šī paradoxālā pretruna starp dalību valstu solīto un, un uh, izpildīto. Bet, jebkurā gadījumā, paldies jums par darbu, ko esat ieguldījis līdz šim. Paldies! Paldies, tulki, diemžēl pārtrauc tulkošanu, līdz ar to mums ir jāturpina darbs angļu valodā.